Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, mēs varam turpināt sanāksmi. Man ir uh, prieks un gods uh, sveikt uh, doktoru Ali Abdelu. Viņš ir uh, Ēģiptes pārstāvju E, paralātas priekšsēdētājs Dariku Radvanu un um, uh, vēstnieku Kalidu uh, Albakri. E, jūsu uh, vizīte notiek īstā laikā. Eģipte ir svarīga Eiropas Savienības partnere. Mēs atbalstām jūsu valsts institūciju uh, stabilitāti, jūsu valsts stabilitāti. Nu, pat arī e, Mustafa Madulī ir uh, izziņojis jauno ministru kabinetu, kurā ir e, pirmo reizi astoņas sievietes. Kabinets nodeva zvērstu 14. jūnijā, runājot par drošības situāciju. 13. jūnijā Eģiptes armija paziņoja, ka 70% uh, karaspēka izvešanu no uh, Sinājas pussalas, lai pazi, pēc tam gatavoties uh, paziņot, izziņot šo teritoriju, kā atbrīvot no teroristiem. Un arī ab, ab, Abdela kungs uh, bija arī uh, prezidents uh, vidusjūras uh, Uh, parlamentārās asamblējas priekšsēdētājs līdz šā gada maijam. Mēs uh, iestājāmies par Eiropas Savienības Eģiptes uh, partneru attiecību stiprināšanu. Uh, 2017. gada jūlijā tika apstiprināts Eģiptes Eiropas Savienības partnerības prioritātes. Uh, Eh, galvenie aspekti šai jomā ir kopīgo vērtību saglabāšana, pārvaldība, cilvēku tiesība, sociālā attīstība, ekonomika, migrācija un uh, drošība. Mēs vēlētos arī uzsvērt, ka cilvēku tiešība situācija un uh, neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības pastāvēšana Eģiptē uh, mūs satrauc un Mēs uh, vēlamies aicināt pilnībā respektēt pat no tiesības, uh, kas ir ierakstīts Eģiptes konstitūcijā. Tagad vārds jums, Abdel Adel kungs. Paldies. Ak, Makalister kungs, uh, jūs esat uh, ārlietu komitejas priekšsēdētājs uh, Eiropas parlamentā. Jūs varat eh, runāt, kā eh, varat runāt pēc izvēles eh, valodā, kuru vēlaties lietot. Okay. <laughs> Voilà, c'est toujours le problème. Voilà, de... Nu, jā, vienmēr uh, nu, ir uh, uh, Galvenais ir uh, runāt valodā, ko saprot visi, lai nerastos uh, problēmas ar tulkojumu, un tādēļ uh, es parasti runāju franču valodā, ko saprot visi, kur ir viena no svarīgākām Eiropas valodām. Vispirms vēlos pateikties Makalister kungam ārlietu komitejas priekšsēdētājiem Eiropas parlamentā par šo uzaicinājumu, ko es ļoti augstu vērtēju. Šī ir pirmā reize, kad Ēģiptes parlamenta priekšsēdētājs apmeklē Eiropas parlamentu kopš 2004. gada. Situācija Ēģiptē Kopš 30, 2013. gadā uh, 30. jūnija ir mainījusies, ir pieņemta jauna konstitūcija, ir ievēlēts jauns prezidents, ir ievēlēts jauns parlaments. Uh, Ēģiptes uh, parlamenta ir 596 deputāti un gandrīz. Vai ir kādas, kādas sarežģījumi? Nē, nē, nē, lūdzu. Deputāti pie, vēlas pieteikties debatēs un uzdot jums jautājumus, tādēļ viņi ceļ rokas. Jā, Abdelā Laukungs domāja, ka ir kādi iebildumi pret viņu teikto. On a euh, 90 femmes euh, députées. Mums ir 90 uh, sievietes deputāti, 39 kopti, 20 pa politiskās partijas pārstāvētas parlamentā. Eiropas parlamentā ir uh, izveidota vairākuma koalīcija. Uh, kurā arī ir izveidojusi valdību. Mēs eh, Eģipte strādājam pie daudzu likumu pieņemšanas, lai modernizētu ekonomisko un eh, sociālo situāciju. Ir uh, trīs gadu laikā pieņemt gandrīz 400 likumu. To starpā arī likumi, kas ir ļoti nozīmīgi, lai nostiprinātu uh, visu Ēģiptes pilsoņu vienlīdzību un it īpaši uh, vienlīdzību starp musulmaņiem un koptiem. Un arī likums par baznīcu celtniecību. Uh, līdz šim bija grūti saņemt atļauju Ēģiptes koptu baznīcas būvniecībai. Un tagad pēc šā likuma pieņemšanas baznīcas un mošejas uh, tiek būvēts pēc uh, vienotiem noteikumiem. Tātad baznīca, uz baznīcām, tāpat kā uz mošajām attiecas uh, tādi paši būv noteikumi. Un šis likums nostiprina uh, Uh, principu, uh, kā visi eģiptieši ir vienlīdzīgi. Otrs likums ir uh, par sociālo apdrošināšanu. Eģiptē vairums iedzīvotāju nevar atļauties ārstēties slimnīcā vai arī nevar saņemt sociālo dienestu palīdzību. Un līdz ar šā likuma pieņemšanu katrs eģiptietis, tāpat kā tas ir Eiropā, tā, tāda pati sistēma, ja ir veiktas iemaksas, sociālās iemaksas, var arī saņemt sociālo aizsardzību. Trešais likums ir par investīcijām. Eh, ir eh, likumā paredzēts, ka eh, investori var pārskaitīt līdzekļus projektu īstenošanai Ēģiptē un pēļņu savukārt var pārskaitīt no Ēģiptes uz ārvalstīm. Šajā likumā ir arī uh, atzīta starptautisko tiesību normu darbība par investīciju aizsardzību. Ir paredzēts, ka nedrīkst veikt nacionalizāciju, nekonfiskāciju attiecībā uz uh, šiem īpašumiem. Tas nozīmē, ka investoriem ir uh, sniegtas garantijas ārvalstu investoriem, es domāju. Nākamais likums ir par preses brīvību. Saskaņā ar šo likumu ir aizliegts uh, apcietināt žurnālistus par uh, sava viedokļa paušanu. Uh, gan presē, gan arī uh, citā, vei, citā veidā izpaustu viedokli. Šie ir uh, ļoti uh, svarīgi likumi, tātad svarīgākie uh, tiesību akti, kas pieņemti Eģipte. Uh, Bet eh, ir vēl pieņemti arī citi likumi, eh, gan eh, ekonomiskā jomā, gan sociālā, gan politiskā jomā. Jūs ļoti labi zinat, kāda pašreiz ir situācija Ēģiptē. Mums ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem. Pirmkārt, jācīnās pret terorismu. Otrkārt. jācīnās pret nelegālo migrāciju. Trešā problēma ir ekonomiskās situācijas sakārtošana. Uh, uh, runājot par terorismu, jāsaka, šī uh, problēma ir tieši saistīta ar nelegālo imigrāciju. Eģiptē, kā jau es norādīju, uh, Tātad um, um, prie, prezidents, aizsardzības komiteja um, strādā pie šiem jautājumiem, un es esmu ticies arī ar mūsu partneriem Eiropas parlamentā, lai apspriestu šos jautājumus terorakti uh, Ēģiptē jau notiek kopš 1981. gada, kad prezidentu Asad nogalināja uh, musulmaņu fanātiķu teroristi. Un no šā brīža terorisms uh, pamazām uh, ir kļuvis uh, par ne tikai reģionālu, bet starptautisku parādību. lai uh, cīnītos pret terorismu, ir nepieciešama starptautiska mēroga pasākumi un griba uh, sadarboties uh, starptautiskā mērogā, rast risinājumus, lai vērstos pret uh, šo parādību. Tāpat ir jāsadarbojas apkarojot uh, naudas plūsmas jo eh, katrai valstī ir jāpastiprina kontrole par šādām naudas plūsmām. Un eh, tas pats sakāms par eh, nevalstiskām organizācijām. Tas ir nevalstiskās organizācijas ir ļoti uh, būtiskas, bet mums ir jābūt piesardzīgiem. Ir jāīsteno caurskatāmības princips. Katrai e, nevalstiskai organizācijai ir jādeklarē, no kurienes tā saņem savu finansējumu. Un tāpat ir arī jādeklarē, kādiem mērķiem e, šie līdzekļi ir izmantoti. Jo Ēģiptē mums tiešām ir uh, nopietnas problēmas, jo ir nevalstiskās organizācijas, kuras vāc ziedojumus uz ielām um, ar uh, iegānstu vai uh, paskaidrot, ka ir paredzēts būvēt mošeju, skolu, slimnīcu, bet patiesībā šīs organizācijas uh, neizmanto līdzekļu šiem mērķiem. Patiesībā tas ir veids, uh, lai tātad šie līdzekļi patiesībā tiek izmantoti citiem mērķiem, tiek uh, finansēts uh, terorisms Eģipte un arī citvieta. Un tādēļ valstīm ir jāsadarbojas un jācīņās pret terorismu un arī jākontrolē uh, naudas plūsmas. Tāpat uh, valstīm ir jāsadarbojas arī uh, izlūkošanas jomā. Bet, diemžēl, eh, eh, šobrīd ir eh, tādas valstis, Eģipte, kurām Eģipte ir sniegusi informāciju par teroristiem, par teroristu organizācijām. Un uh, ir jārūpējas par drošību gan Eģiptē, gan Eiropā, gan tuvējos austrumos, uh, ASV un visām valstīm ir jāsadarbojas šai jomā. arī eh, attiecībā uz eh, presi, plašsaziņas līdzekļiem, jo ir atsevišķi televīzijas kanāli vai atsevišķas avīzes, kuras kūda cilvēkus un uh, atbalsta terorismu. Ir televīzijas kanāli, kuri izplata, un tieši šie kanāli darbojas Eiropā. Uh, Tātad viņi, šie, teror, šie televīzijas kanāli atbalsta terorismu. E, uz Ēģiptes pleciem gulstas liela atbildība šajā jomā. اوكي ولا الميدي مانديدت Mais je suis obligé parce que la situation concernait le terrorisme. Tātad eh, par terorismu un eh, nelegālo imigrāciju šīs problēmas tiešām ir ļoti nopietnas. Tas tātad. Eh, tā, tā, Pirmā problēma ir terorisms, otrā problēma ir nelegālā imigrācija. Ēģipte dara ļoti daudz, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju. Uh, kopš 2007. gada septembra praktiski neviens kuģis, neviena laiva uh, nav devusies uh, no Ēģiptes teritorijas uz Eiropu, un praktiski neviens imigrants nav mērojis šo ceļu, un tāpat uh, arī uh, Ēģiptes pilsoņi to nedara, bet ir ārzemnieki, kuri darbojas kā starpnieki, lai Eh, migrantus no citām valstīm, no Āfrikas, nogādātu Eiropā. Un mēs uh, ierobe, cīnāmies pret šo parādību, jo Ēģiptes stabilitāte ir cieši saistīta ar Eiropas stabilitāti. Ja ir garantēta stabilitāte Eiropā, tad eh, tiešā veidā tiek garantēta arī stabilitāte Eiropā. Un mēs lūdzām mūsu Eiropas draugiem un it īpaši Eiropas parlamentā mums palīdzēt. Palīdzēt Eiropas, eh, Eģiptes sabiedrībai stiprināt mieru Eģipte un visā mūsu reģionā tuvējo austrumu reģionā jo šobrīd tur uh, pastāv daudzi konflikti Lībijā, Sīrijā, Jemenā, Irākā, Sudānā, Somālijā un tā tālāk. Šo konfliktu dēļ Eģipte ir praktiski desmit miljoni imigrantu, kuri dzīvo Eiropā. to skaitā 700 tūkstoši sīriešu. Situācija, tāda ir uh, īsumā situācija Eģipte. Un es vienmēr uh, cenšos uh, saviem sarunu partneriem pastāstīt par to, kāda kopumā ir situācija Eģipte. Un uh, E, man e, ļoti priecē šī iespēja ar jums e, diskutēt, veidot dialogu, nonākt pie kopīgiem secinājumiem, jo ir daudzas jomas, kurās mums ir jāsadarbojas mūsu valstu kopīgajās interesēs. Domājot gan par Eiropu, gan tuvējiem austrumiem Tāpat uh, varam runāt par gāzes piegādēm, jo Ēģipte pamazām uh, kļūst par uh, nozīmīgu centru uh, attiecībā uz gāzes piegādēm uh, reģionu valstīm. Un mēs vienmēr rēķināmies ar uh, Uh, mūsu Eiropas draugu atbalstu, ka viņi palīdzēs mums, ja būs uh, problēmas Eģiptē attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, preses brīvību, tad mums visi šie jautājumi ir jāizrunā, jāizdiskutē. Mums ir uh, jāstiprina cilvēku tiesības, un jārisina uh, šā uh, dažādi sarežģījumi. Esmu gatavs jūs uzklausīt un ar jums uh, diskutēt, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un esmu gatavs kliedēt jūsu, jūsu bāžas par situāciju Eģiptē. Paldies, priekšstādētāja kungs, par iespēju uzstāties. Thank you very much, Mr. Speaker. Paldies, uh, Speaker kungs, par jūsu ievadrunu. Kolēģi, ir uh, pieteikušies astoņi deputāti, kas vēlas piedalīties debatēs. Uh, Lohbīlers kundze ir devītā jau, kas piesakās, un tā kā es visiem vēlos jums dot vārdu, bet laika nav daudz. Uh, tad eh, lūdzu mēģiniet iekļauties vienā minūtē. Mm, pēc tam varētu uz desmit minūtēm pārcelt eh, Katāras ministru uzstāšanos. Prediskungs, paldies priekšsēdētāji, paldies um, uh, spīkera kungam. Mums ir izcili iespēja apmainīties viedokļiem ar jums. Esmu ļoti priecīgs, jo uh, ir eh, kopīgi izaicinājumi - migrācija, terorisms, mm, un eh, pasaule kļūst arvien sarežģītāka un mainīgāka. Mums, mūsu ETP grupā, vienmēr ir bijis viedoklis, ka Eģipte ir svarīgs Eiropas Savienības partners, un tās stabilitāte ir mūsu prioritāte. ETP ir izjutusi mm, ietekmi, kāda notika pārējai uz demokrātiju Mēs to augstu vērtējam, tāpat arī visus centienus uzlabot cilvēktiesību situāciju valstīm. Es arī ievēroju, ka prezidents Sisi uzstājās e, parlamentā. Viņš runāja par uh, attīstību politikas jomā, par uh, izmaiņām. Un eh, šajā kontekstā, ko jūs eh, domātu par cilvēktiesību komitejas, drīzāk apakškomitejas vizīti pie jums parlamentā, lai konkrēti diskutētu par cilvēktiesību situāciju jūsu valstī? Spīgerkungs, um, ehm, parasti mēs uzklausām jautājumu blokus, un pēc tam jūs varēsiet uz tiem atbildēt kopā. S un D, Solēkungs, Solaikungs runā bez mikrofona. Jā, saraksts nav pareizais, Kārkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātais spīkerkungs, jūs runājāt par vidējiem austrumiem un daudzām valstīm, jūs pieminējāt arī gāzu, bet uh, tikai dažus vārdus, ko Eģipte varētu darīt saistībā ar tuvo austrumu krīzi un spēlēt zināmu eh, loma. Jūs arī minējāt val, vairākas valstis, bet nerunājat par Izraēlu, par gāzes eh, sektoru, kā veicināt mieru tur. Tālāk jūs minējāt arī vairākus likumus, Mm, kas parādījušies, un e, nesen es mm, redzēju, ka bija masu protesti un bija aizturēti cilvēki, opozīcijas līderis aizturēts, viņi joprojām atrodas mm, aizturējumā, un tad, nu, ir arī satrautkums par Itālijas jaunieti, kurš tika nogalināts Ēģiptē, Giulio Reģanī. Kāds e, ir iznākums, kāda ir situācija šobrīd? šajā jautājumā. Kolēģi noslēdz runātāju sarakstu, vairs nevar pieteikties, izteikties. EKR Bašiekungs. Paldies priekšsādātāju un sveicu mm, parlamenta spīkeru. Mūsu vidū esmu bijis Eģiptē vairākas reizes, un mm, es domāju, ka Eģiptei būtu jāturpina attīstīties, bet nu, man ir jautājums par eh, turisma mm, politiku policiju, jo daudz eh, turistu eh, ierodas jūsu valstī. Un vai ir kāda, tā teikt, vienas pieturas aģentūra, kur turisti var sūdzēties vajadzības gadījumā? Tad eh, vēl viena lieta, par ko nerad izvairās runāt, plašsaziņas līdzekļu brīvībam. Vai tas iekļauj arī ārvalstu mēdīs, piemēram, Alžazīru? Uh, Mēs principā ticam preses brīvībai Eiropas Savienībām, un tā ir fundamentāla demokrātijas daļa. Un nu, tad nu vēlētos arī noskaidrot uh, par iespējamām konfliktu risināšanas iespējām ar Katāru starp valstīm. Paldies, Austrēvičus kungs, paldies, Spīker kungs, mēs jūs sveicam Eiropas parlamentā. ALDE, liberāļu un demokrātu vārdā vēlamies paust bažas par to, ka pilsoniskā sabiedrība un tās ietekme mazinās Eģiptē pēdējā mēnesī. Tas īpaši ir novērojams arī bažas par individuāliem gadījumiem, blogeri, neatkarīgi cilvēktiesību aktīvisti, cieš, piemēram, Amals Fatī, kurš publicēja video, uh, nosodot seksuālo uzmācību. Mm, sešus mēnešus vēlāk viņa tika aizturēta. Un arī mēs esam gandarīti par Mozanu Hasanu, kurš tika atbrīvots apmaiņā pret drošības naudu. Bet eh, vai jūs varētu komentēt par iespēju noslēgt ārvalstu finansējuma gadījumus un arī drakonisko pilsoniskās sabiedrības likumu un likumu? protestu likumam. Paldies, Zalēkungs! Paldies, priekšsādātāji! Spīkerkungs, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz Mozena Hasāna gadījumu, kā ir ājs ar viņu nesen tikos. Vakardien viņu iztaujāja tiesnesis, un viņa ir viena no cilvēktiesība aizstāvēm, kas mm, varētu mm, arī mm, saskarties ar uh, būtiskām apsūdzībām, un viņa aizstāv cilvēktiesības arī e, citas problēmas, un e, kā tas nākas, ka tiek apsūdzētas sievietes par cilvēktiesību aizstāvēšanu, vai parlaments ir arī paudis savas bažas par šo gadījumu vai kādiem līdzīgiem gadījumiem. Borgēzijo kungam vārds. Paldies priekšsādātāji, ekscelences kungs. Sveicam jūs šeit parlamentā. Paldies par to, ka esat bauduši eh, savas eh, valsts pozīciju par diviem galvenajiem tematiem, kas mums arī ir svarīgi - terorisms un imigrācija. Jāteic, ka Eh, tiešām prieks dzirdēt, ka Āfrikas eh, kāds no līderiem mm, šādi izsakās. Eh, mums ir kopīgas intereses. Un tad vēl par maršalu plānu. Tajānī kungs to izziņoja jau, mm, bet mm, konkrēta palīdzības sniegšana kavējas. Jūsu valstī ir nepieciešama Eiropas palīdzība. Uh, domāju, nepieciešams attīstīt arī turismu. Un, ja Eiropiešu turisti droši var doties uz Eiropu, tad arī investoriem būs lielāka drošība. Nākamais runātais paldies priekšsēdētāji par šiem skaidrojumiem par pavērsieniem pilsoniskās sabiedrības jomā, vairāk pretī brīvībai. Uh, Un es kā ģeopolitologs pilnībā saprotu šos um, drošības uzstādījumus, kas Eģipte ir, jāsaskars ar ekstrēmistu uzbrukumiem un jāpieņem attiecīgi drošības pasākumi. Vēlējos uzdot jautājumu par to, ko jūs domājat uh, par ideju, uh, ka Dienvidjūras uh, dienvidu krastos varētu mm, tādu, zinām, centru mezglu uh, ievietot, lai varētu risināt migrantu pieteikumus. Nu, mēs te saskaramies ar migrantu vilni, un mēs eh, ceram, ka Eģiptes partneris varētu mums palīdzēt. Varbūt Eģipte varētu būt tāds stabils partneris, lai eh, šādu mm, centru varētu izveidot. Paldies, tagad epidēdeus kungs. Paldies priekšsēdātājiem! Spīker kungs, es veicu jūs Eiropas parlamentā. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir šāds. Vai jūs varētu mūs informēt par to, kāda ir situācija Ēģiptes Turcijas attīstībās, attiecībās? Kādas tās ir? Un vai Ēģipte vēlas noteikt ekskluzīvo ekonomisko zonu Ēģiptes jūras telpā sadarbībā ar Grieķiju, tā lai būtu iespējams ietvert arī Krētas dienvidu daļu. Paldies! Aljo Marī kundze, paldies! Priekšsēdētājs sveicam spīkerkungu un liels paldies, ka izmantojāt franču valodu savā runām. Ēģipte ir liela valsts, svarīga valsts, kas ir svarīga un nu, nepieciešama, lai nodrošinātu drošību reģionam. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Kāda ir Ēģiptes vieta un loma, kā arī parlamenta vieta un loma, kādu tās vēlas spēlēt, lai risinātu dažādas vietējā līmeņa krīzes, kuras pieminējāt, to starp līča krīzi, Runājot par cīņu pret terorismu, jūs pieminējāt pasākumus, arī apmaiņu ar izlūku informāciju un izlūkdienestu darbība Eģipte ir labi zināma, tomēr ir arī gana uh, eh, pamatīgs darbs Eiropā, kas tiek veikts dere, deradikalizācijas jomā. Varbūt jūs varat dalīties savā pieredzē šajā jomā. Eh, tālāk par eh, valsts stabilitāti. Nu, te jārunā arī par stabilitāti un līdzsvaru starp dažādām grupām, kopienām. Vai valdībā ir arī kopti, koptu pārstāvji? Vai konstitūcijā tas ir atrunāts? Paldies, un tagad Lohbīlers kundze. Yeah. Paldies priekšsēdētāji, man arī ir jautājums par Džuliju Rigēnī, kas uh, arī skanēja Eģiptes parlamentā viņš ir strādājis kopš 2016. gada, un kolēģi saka, ka mm, parlaments ļoti aktīvi strādā, lai būtu taisnīgums viņa lietā. Ko tad varētu darīt līdz sasākuma beigām? Tāpat ir vairāk cilvēktiesību gadījumi. Būtu ļoti liederīgi, ja jūs varētu ierasties Nu, vai drīzāk uzaicināt eh, tiesību komiteju, lai mēs varētu noskaidrot situāciju. Tāpat ir gadījumi, eh, kad cilvēki tiek aizturēti nu, un eh, ir bada streiks. Muhameds Haitams, mm, darba tiesību aizstāvis, mm, tagad ar to saskarās un arī blogeris. Nu, un šie cilvēki tiek apsūdzēti terorismā. Spīkerkungs 11 kolēģi izteicās, tātad var redzēt, cik ļoti viņus interesē Eģiptes politika. Jums ir tikai 11 minūtes laika maksimums, lai sniegtu atbildes, un tad pie mums ieradīsies Katāras ārlietu ministrs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Vairāki jautājumi izskanēja Te tiešām būtu nepieciešams vairākas sanāksmes, vairākas tikšanās, lai uz visiem atbildētu, bet nu, tie visi ir ļoti svarīgi. Centīšos atbildēt īsi un tos apkopot. Nu, visi jautājumi, kas saistās ar presi. Tātad cilvēktiesību apakškomitejas vizīte Eiropas parlamenta Ēģiptē. Bija šāds jautājums tāpat. Uh, bija runa par cilvēktiesībām kopumā Ēģiptē. Dzirdēju arī jautājumu par vidusjūras drošības telpu un drošības situāciju kopumā Eģiptē. Preses brīvību. Cilvēku tiesību aizstāvju problēmām Eģiptē. problēmas un krīzes, kas saistās ar tuvajiem austrumiem, īpaši gāzu Un tāpat bija arī jautājums par turismu Eģiptē. Izskanēja jautājums par Eiropas valstu atbalstu, palīdzību Eģiptei. Un uh, Te man jāpateicas eh, Itālijas kolēģim, kurš piedāvāja maršala plānu Eģiptei. Mēs tiešām paļaujamies uz jums, eh, ka šis maršala plāns tiks iedarbināts attiecībā pret Eģipti. Bet nu sākšu ar pirmo jautājumu par uh, cilvēktiesību apakškomitejas uh, vizīti Eģiptē. Es uh, tā atklāti varu teikt, ka man ir tas prieks, man ir tas prieks, kā parlamenta spīkerim uzaicināt šo komiteju uz Eģipti, un es arī Mm, vēlos teikt, ka mēs esam ļoti atvērti. Mums nav nekas eh, no jums slēpjams. Ja ir kādas eh, cilvēktiesību problēmas, tad mm, mūsu Eiropas eh, apakškomitejas mm, draugi, kas vēlēsies mūs apmeklēt, varēs to darīt jebkurā laikā, kad viņi vēlēsies apmeklēt Ēģipti. Otrs jautājums par Giulio Regini. Eģiptu un Itālijā ļoti cieši sadarbojās. Eģiptes ģenerāla prokurors sadarbojas ar savu Itālijas kolēģi šajā jomā. Mēs strādājam pie šīs lietas, mums notiek sādarbība ar Itālijas kolēģiem, lai noskaidrotu, kas notika tieši šajā lietā. Un tad par eh, preses likumdošanas problēmu. Nu, šie likumi at attiecas uz visiem preses pārstāvjiem, gan Eģiptes presi, gan ārvalstu presi. Tā tad nav, nav paredzēti cietumsodi par pārkāpumiem, ko veiktu preses pārstāvi, vai tas būtu rakstiski, rakstiskā prese vai audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi. Nu, pievēršoties gāzes jautājumam tagad, Ēģipte mēģināja apkopot Palestīnas mm, puses mm, vai Hamas puses un Palestīnas mm, pārstāvjus Ēģiptē un runāja ar abām pusēm un tik noslēgta vienošanās starp lietām, bet, eh, diemžēl, ir vēl divas citas eh, puses, kas eh, tā vai citādi mēģināja mm, nepieļaut šo vienošanos. Eģiptē cenšas arī mm, izmantot uzņemties savu atbildību attiecībā uz palestīniešiem, kas dzīvo Gāzes joslā. Pēdējā nedēļā, pēdējā mēnesī mēs esam sūtījuši daudz palīdzības, vai tā būtu sanitārā palīdzība vai pārtika, mm, veselības aprūpes mm, atbalstu uz gāzu. Nu, runāt par citiem uh, konfliktiem zonā Sīrijā, Jemenā. Te Ēģipte mēģina ar visiem iespējamiem līdzekļiem nonāk pie miermīlīga risinājuma šo konfliktu gadījumam. Jā, par eh, cilvēktiesību aizstāvjiem Ēģiptē. Nu, ja kāds ir pārkāpis eh, likumu, tad mm, lietu iztiesā tiesa. Un tur ir trīs līmeņi tiesā Ēģiptē. Nevar teikt, ka ir noteikts galīgais spriedums. Pirms ir izieti visi šie trīs līmeņi. Ir pagaidu aizturēšana. Tas, tātad tas ir maksimums uz trīs mēnešiem. Un šī, lai, šajā laikā ir cilvēkam jānodrošina iespēja stāties tiesas priekšā. Ja ir kāda cilvēktiesība aizstāvi, kas šobrīd ir aizturēti, tad, tad mm, tā ir pagaidu aizturēšana, un tā nekad nepārsniedz trīs mēnešu periodu tikai. Tā tad nevar runāt par aizturēšanām vai cietumsodiem, kas tiek piemēroti cilvēktiesību aizstāvjiem. Nu, un vēl atgriežoties pie cilvēktiesību apakškomitejas vizītes, es tiešām ļoti ceru, ka šī apakškomiteja kopā ar ārlietu komiteju varēs organizēt braucienu uz Eģipti Jūs vienmēr būsiet uh, laipni gaidīti, izvēlēsimies uh, datumu, mēs esam ļoti atvērti diskusijām, lai kopīgi runātu. Lielas paldies! Un paldies priekšsēdētāji par doto iespēju izteikties. Lielas paldies, Spīkar kungs, par šo viedokļu apmaiņu. Paldies, ka atbildējāt uz uh, daudziem izskanējušiem jautājumiem. Jūs skaidri uzsverjāt, ka mm, cilvēktiesība apakškomiteja jāleži laipni gaidīta Ēģiptē. Mūsu parlamentārās eh, delegācijas un komitejas vārdā vēlos jums eh, uzsvērt, ka, protams, mēs vēlamies ja visu to labāko. Mums ir nepieciešama stabila mm, valsts stabilē Ēģipte šajā reģionā, un jūs eh, esat mums ļoti svarīgs un būtisks partneris. Uh, Un ceru, ka arī parlamentārā līmenī mums turpināsies laba sadarbība, lai jums ir jauka diena Briselē un vēl jums, eh, jums drošu māju pa ceļu atpakaļ uz Kairu.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 Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, turpināsim sanāksmi. 18. darba kārtības punkts. Esam gandarīti mūsu vidū, mūsu komitejā, tātad pieņemt eh, viņu ekscelenci, premjeru vietnieku un ārlietu ministru Mahamadu bin Abduh Ramanu Altānī no Katāras. Viņu pavada vairākas amatpersonas. Un, tāpat arī uh, vēstnieks um, Abdus uh, Rahmans uh, Albrāmi Al-Slēnī, kas ir labi pazīstams uh, šeit mūsu vidū, viesojas ne pirmo reizi. Jūs, ekscelences, Eiropas saimnībai teicams attiecības ar visām Persijas līča sadarbības padomas valstīm, tā izskaitā Katāru. Eiropas saimnības un Katāras attiecības ir svarīgas. Nu, šīs attiecības nesen tikušas stiprināts pateicoties nesen parakstītajam sadarbības līgumam, kas tika parakstīts 18. gada martā. Cerams, ka tas kalpos par pamatu turpmākam politiskam dialogam, kā arī sadarbībai dažādās nozareis. Eiropas parlaments pilnībā atbalsta um, Katāras diversifikācijas uh, centienus, atbilstoši jūsu Katāras nacionālajai vīzijai līdz 30 gadam, kas ir attīstības plāns. Uh, Kā jūs noteikti ziniet, jūs ekscelencē Eiropas Savienība un parlaments ir eh, ieņemuši neitrālu nostāju attiecībā uz uh, Persijas eh, līča krīzi, kas turpinās. Ir pagājis gads, un mūsu mūs nostāja nav mainījusies. Mēs atbalstām Kuveitas diplomātiskos centienus uh, reģionā, jo Persijas sadarbības padomas uh, kohējas ir būtiska reģionālajai sadarbībai un stabilitātei. Mēs visi sakojam līdz nesenai notikuma attīstībai. Situācija ir pasliktinājusies pēdējās nedēļās. Mēs ceram, ka eskalācija um, tomēr notiks, jo tā ir būtiska reģionālai stabilitātei. Un šai krīzē būtu jākalpo par uh, kā iespējai Persijas um, sarbības uh, padomē kļūt stiprākai. Un šo signālu mēs vēlamies sūtīt arī jums. Arī tad, kad šīs uh, komitejas padome, nu, tātad delegācija viesojās Riedā pirms vairākiem mēnešiem. Uh, Uzsveicām jūs eh, šeit, jūs ekscelences, tādēļ, ka vēlamies uzzināt eh, par jū, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz eh, krīzi reģionā. Un ko jūs domājat par amerikāņu centieniem organizēt uh, Persijas līča līderu samitu Kemdēvidā, kas atcels līdz, pārcels līdz septembrim? Daudz jautājumu, daudz tematu, par ko runāt. Lepni lūdzam vēlreiz un vārds jums. Paldies, paldies jums visiem! Tātad cienījam deputātiem par to, ka devāt man šo iespēju šeit eh, viesoties jūsu vidū un, eh, un eh, uzrunāt šo cienījumu institūciju. Un tad pavisam īsi par pēdējiem notikumiem Katārā, Katāras ārlietu politiku, kā arī notikumiem pašmāju iekšpolitikā. Un, Tuvie austrumi ir, eh, protams, tāds karsts reģions. Pēdējos gados eh, situācija ir tiešām eskalējusies. Pirmkārt, eh, sociāla un ekonomiskā attīstība Katārā ir mūsu tātad, politikas stūrakmens. Un tas attiecas ne tikai uz iekšpolitiku, bet uh, uz šiem principiem ir balstīta arī mūsu ārpolitika. Esam veikuši uh, lielas investīcijas pēdējos 20 gados, lai uh, sekmētu šos eh, universālos eh, principus un, un vērtības eh, tuvajos austrumos. Pirmkārt, galvenokārt mēs koncentrējāmies uz cilvēku kapitāla attīstību, uz izglītību, un Katāra ir veikusi milzīgas investīcijas izglītības sistēmā. Mums ir pasaules līmeņa universitātes, kas ir atzīgušas atzinību dažādas profesionālās akadēmiskās skolas, kas bauda vārda brīvību un akadēmiskās izteiksmes brīvību mūsu valstī. Šajā ziņā mēs esam tāds uh, unikāls, uh, um, unikāla valsts šajā reģionā. Cilvēktiesību jomā pēdējos gados mums nav bijušas īpašas problēmas. Mums valdīja valsts tiesiskums, mums ir uh, likumi, kas aizstāv cilvēktiesības, um, darba tiesības. Nu, un risina visus jautājumus, kas saistās ar nu, starptautiskajām tiesībām. Pat arī dzimuma līdztiesība tiek nodrošināta, tā ir viena no mūsu iekšlietu politikas prioritātēm. Un nu, patiesībā mums ir augstākais nodarbināto sieviešu īpatsvars Persijas līcī. Un tāpat arī sieviešu īpatsvars augstākās mācību iestādēs ir ievērojams. Uh, Katāra uzskata, ka da, vismaz daļēji cilvēku tātad resursu attīstība ir jābalsta uz tādām vērtībām kā iecietība, tolerance, sastapējā izpratne, un pēdējos gados esam veikoši lielas investīcijas Katārā, lai nodrošinātu platformu arī starp ticību dialogam, tātad dažādu reliģiju dialogam, un tāpat arī Protams, koncentrējamies uz um, tautsājumsības attīstības um, aspektiem mūsu valstī, jo skatām, ka tikai tā var nodrošināt reālu labklājību mūsu tautai. Sekojam līdz tam, kā attīstās uh, tautsājumsības situācija Katārā pēdējās divās desmit gadēs. Valsts tiešām ir attīstījusies, un tagad tā ir viena no lielākajiem um, spēlētājiem globālajā energotirgu. 30 procenti no pasaules energo avotiem nāk tieši no Katāras. Mēs esam būtisks un nu, kritisks, izšķirošs partners daudzām valstīm, tā skaitā ar Eiropas Savienības valstīm un Āzijas valstīm. Nu, Eiropa ir mūsu lielākais tirgus pēc Āzijas. Mēs pārsvarā strādājam ar Japānu un Koreju, nodrošinām nu, tāpat arī enerģiju Polijai. Uh, apvienotajā karalistē un citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un Katāra pēdējās divās desmitgadēs ir pierādījusi to, ka tā ir uzticams partneris energopiegāžu jomā. Tāpat arī ņemot vērā mūsu ekonomikas apjoms un atskatoties atpakaļ uz 80 gadiem, mūsu IKP bija aptuveni 10 miljardi Eh, dolāru. Tagad eh, mūsu IKP pārsniedz 150 eh, miljārdus tātad eiro, un līdz ar to šī izaugsme ir bijusi nu, 15 reizes ir pieaudzis mūsu IKP šajās desmitgadēs, un tas, protams, ir smaga darba rezultāts. Gan mūsu valdība, gan Katāras tauta ir smagi strādājusi, lai uh, vērot savu labklājību, un eh, tā rezultātā pieaugus ne tikai mūsu valsts eh, labklājība, bet arī eh, visa reģiona labklājība. Eiropas Savienība ir mūsu otrais lielākais importa tirgus. 30% no mūsu importētajām precēm nāk tieši no Eiropas Savienības. Un daļa no tām vērtībām kurās eh, Katara veikusi ievērojams investīcijas pēdējās desmitgadēs, ir eh, tātad, eh, brī, pulsēšanās brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Tā piekļuva informācija. Jā, mēs esam reģions, kur brīva plašsaziņas līdzekļi nav tāda tik pat par sevi saprotama lieta, kā šeit rietumos, bet katrā ziņā mūsu reģionā situācija viena no vislabākajām. Mēs tiešām nodrošinam uh, izteiksmes vai eh, vārda brīvību, un eh, patiesībā esam noteikuši mm, nospēduši tās diezgan augstus standartus plašsaziņas līdzekļu brīvībai. Vēl pirms 30 gadiem un mm, tādu reāli neatkarīgu ziņu avotu mm, arābu cilvēkiem nebija. Bija tikai tātad eh, valsts oficiālie rupori un, un ārzemju prese. Un nu, Katāri veikusi investīcijas neatkarīgu uh, mediju attīstībā. Alžazīra ir tieši Katārā radies uh, kanāls, kas tagad ir pasaules līmeņa mediju tātad kanāls uh, globālajā tirgu. Darbojas ne tikai arābu, bet angļu un citās valodās. Tāpat runāt par vērtībām. Konstruktīvs dialogs, manuprāt, ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt mierīgu līdzās pastāvēšanu Un uh, Katāra bieži ir kalpojusi, ka tāda platforma uh, eh, pretēji viedokļu pārstāvētajām pusēm sanāk kopā, salikt eh, tātad galvas kopā un uh, izrunāt savas problēmas dialogu un nevis konfrontācijas ceļā. Tāpat mums valsts veikusi ievērams investīcijas pārvaldības uzlabošanā. Valdī, valstī tiešām valda tiesiskums, un tiesiskuma princips tiek visnotaļ respektēts un ievērots. Tāpat valstī cenšamies nodrošināt uh, pilnīgu caurskatāmību un cīnāmies pret uh, korupciju. Tas ir nepieciešams uh, jebkurai valstī, un Katārā mēs esam pierādījuši, ka mēs to spējam. Un korupcijas apkarošanas ziņā mēs esam viens no reģionāliem līderiem. Patiesībā mēs esam uh, uh numur viens valsts uh, attiecībā uz uh, uzticēšanos, lēmumu pieņemšanu. Uh, Un tāpat arī cilvēku uzticās mūsu tiesu sistēmai, to liecina dažādas apdaujas. Nu, tās ir vērtības un principi, uz ko balstām mūsu reģionu politiku, tās ir vērtības, ko mēs no sirds atbalstam, un nekādā gadījumā nevēlamies pārkāpt. Tās ir tās vērtības, kuras mēs sekmējam, pieņemam un piekopjam. Nu, mēs tiešām šīs Eh, šīs vērtības eh, paši pieņemam un piekopjam, pirms mēs eh, sākam tās sludināt un, un aicināt citas reģionu valsts tās pieņemt. Un jāsaka, ka tas mums ir tiešām izdevies. Un, un ehm, šo vērtību izplatīšanā reģionā mums ir diezgan liela loma. Mēs sniedzam savu atbalstu arī citām brāļu tautām tuvajos austrumos. Uh, Un mēs tiešām esam kā, kā tāds godīgs brokeris, ka mēs esam uh, palīdzējuši noslēgt uh, apmēram desmit miera līgumus, vai nu kā, esot kā starpnieks vai kā atbalstītājs, tātad uh, Libāna, Sudāna, tātad konflikts ar palestīniešiem. Tāpat esam veikuši ievērojams investīcijas, lai sarūpētu papildus iespējas bērniem, kas neiet skolā, lai viņi būtu piekļuvē izglītībai. Un, uh, Mums ir tiešām ļoti veiksmīgas programmas, eh, ko ir sponsorējis Katāras valsts, un esam atbalstījuši daudz eh, partnerus, tā skaitā arī Eiropas valstis. Un desmit miljoni bērnu, kam nav bijusi eh, piekļuve skolai, tiem, esam tiem palīdzējuši rast iespēju iekļūt izglītības sistēmā. Ekonomikas attīstība, protams, ir pamatu pamats labklājībai, un esam daudz investējuši uh, arī lai radītu jaunas darbvietas arābu jauniešiem. Esam izveidojuši institūcijas, kas dod iespējas simtiem tūkstošiem jauniešu um, mūsu reģionā attīstīties un izglītoties. Tāpat esam um, pārliecinājušies, ka labāku dzīves apstākļu nodrošināšana um, cilvēkiem risk, riskantās uh, situācijās ir vienīgā iespēja sekmēt mieru tuvies austrumos. Esam atbalstījuši Libānas eh, rekonstrukcijas programmu Razā un Sudānā. Tāpat arī un eh, šīm programmām ir eh, labi rezultāti Sudānā. Darfūras bēgļi tagad sāk atgriezties pamazām savās mājās, savās dzimtajās pilsētās. Tur esam palīdzējuši uzcelt skolas, veselības aprūpas centrus un infrastruktūru. Nu, tā ir eh, mūsu reģionālā, tā teikt, palīdzība, reģionālā vīzija. Jūs, kā lietu komitejas eh, locekļi, noteikti eh, apzināties, ka pēdējā gada gaitā situācija tuvajos austrumos ir ievērojami pasliktinājusies. Jo sevišķi Jemenā, Somālijā, Lībijā, Sīrijā. Transnacionālais terorisms, radikālisms aizvien augstāk ceļ savu galvu. Nu, vispēc arī Persijas līča sadarbības eh, padomas krīze. Nu, Katāra, mēs, mēs redzam, cik savstarpēji saistīti šie, šie faktori tuvā austrumu krīzē. Nevienu no šiem faktoriem nevar uh, apskatīt kā tādu atsevišķu izolētu faktoru, un tojas austrumos mums ir nepieciešams uh, izveidot uh, oriģinālās uh, iekļaujošas uh, drošības uh, kultūru, kas ir nepieciešams uh, šī reģiona mm, mieram. Nu, diemžēl pagaidām trūkst kā kopēju skatījumu uz uh, kopējiem izaicinājumiem, un reģionālās uh, lielvaras uh, ar savām ambīcijām un starptautisko tiesību ignorēšanu situācija tikai eskalē. Mēs piedzīvojam tādus politiskus manevrus, agresīvus um, pretpasākumus, kas, uh, protams, nenāk par labu drošības uh, struktūrām. Tā, tas rada varas vakumu, un tas, protams, tā, protams ir perfekta iespēja radikālismam un terorismam izpausties. Uh, Un šī neproduktīvā mm, attieksme ir skārs arī mūs. Katrs, katrs valsts ir pakļauta blokādē, kas nu, tā vienā elpas vilcienā, tā teikt, mūsu kaimiņi pēkšņi mainīja savu nostāju. Tātad, raugoties uz izmaiņām, kas notiek mūsu valstī, kā uz apdraudējumu. Un ļoti ātri un, un viennozīmīgi viss, kas nostājas pret šīm šo valstu valdībām, tiek naķēti kā teroristi. Mēs, eh, protams, salaši priecājamies par konstruktīvu kritiku. Tā ir iespēja turpināt attīstību, turpināt uh, uzlabojumus, bet uh, vienlaiks mēs redzam, ka, ka atbilde uz, uz kādām domstarpībām nedrīkst būt uh, blokāti, ir jābūt uh, konstruktīvai sarunai. Un, un, uh, Pēdējā gada gaitā, kopš sākās šī krīze, Alači esam aicinājuši mūsu kaimiņus eh, sēsties pie sarunu galda un, eh, un paskaidrot, eh, kas tad nav kārtībā, kādas ir viņa pretenzijas, kāda ir iemesla šai blokādē. Kādēļ viņi nevar šo unikālo Persijas sadarbības līča padomis struktūru, kādēļ tiem mums uzspiež šādus um, soda mērus, tā teikt, Katāriem. Bet, diemžēl, Neskatoties mūsu aicinājumiem, eh, eskalācija turpinās. Mūsu kaimiņi neliekās mierā. Kaimiņu valstis eh, ignorē arī starptautiskās eh, um, sabiedrības aicinājums iesaistīties dialogā un turpina nāk klajā ar pret, produktīviem pasākumiem, ne, ne tikai pret, pret mums, bet arī citām reģionu valstīm. Mūsu reģions nevar atļauties eh, turpmākas krīzes. Eh, mums jau tā ir gana daudz galvas sāpju. Un, eh, šī eskalācija ir atstājusi smagu negatīvu ietekmi uz stabilitāti reģionā, tuvies austrumos kopumā. Un, mēs aicinām visas valsts kopā veidot kopēju drošības struktūru. Un domājot par, par šīm krīzēm, nu, tur jau parasti ir vien tie paši spēlētāji tā sacīt. Un vēlamies viņus savest kopā un eh, vienoties par kopējiem drošības eh, principiem reģionam. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai šeit spēlējam būtiska, kritiska loma, jo, ja mūsu reģionā kas noiet greisi, tad attiecīgi Eiropai nākas saskaties ar sakām. Uh, Un nu tās, tas, tas būtu, tā būtu bēgļu plūsma, kas tātad mēģina aizbēgt no šīs krīzes, vai starptautisks terorisms, kas arī robežas nepazīst. Nu, tādēļ pozitīvi vērtējam Eiropas valstu centienus sniegt atbalstu reģionālās drošības dialogam, jā, par ko Katāra alaži iestājusies. Paldies! Paldies jūs, ekscelencēm, kolēģiem! Mums vajadzība aptuveni 20 minūtes diskusijai un viedokļu apmaiņai. Nu, pat labi, man, man te ir pieteikušies pieci kolēģi, kas mēs uzdot jautājumus. Cilā Franka, Pancerī, Bašīrs, Lohida, Adam. Vai kādu palaidu garām? Tad šie pieci deputāti. Bet pirms dodu vārdu mūsu pirmiem runātājiem. Sākumā, protams, došu vārdu delegācijas vadītājai Elu Mariju kundzei. Monsieur ministre. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūsu ekscelence, sveicām jūs ārlietu komitejas sēdē. I, I can speak English, but I... Es varu arī runāt angļu valodā, bet, manuprāt, labāk uh, jums un man būs, ja es runāšu tomēr franču valodā. Uh, Ministra kungs, ekscelence, sveicām jūs ārlietu komitejas sēdē. Es vēlētos uzdot trīs jautājumus. Katara uh, spēlē svarīgu uh, ekonomisku un politisku lomu stratēģiskā reģionā, uh, Un tā ir svarīga ne tikai reģiona stabilitāte, Eiropas stabilitāte, bet arī visas pasaules stabilitāte. Vispirms par ekonomiku. Jūsuprāt, kādas ir prioritārās jomas diversificējot jūsu valsts ekonomiku un arī domājot par uh, ekonomikas diversifikāciju, veicot investīcijas ārpus Katāras. Un kādas geogrāfiskās zonas jūs visvairāk interesē? Otrs jautājums ir politisks un strateģisks, tā ir cīņa pret terorismu. Vai jūs varētu minēt kādus konkrētus piemērus, kas ilustrētu kādus uh, līdzekļus uh, Katāra veltā šai cīņai, proti uh, ierobežējot uh, terorismu finansējumu un vēršoties pret teroristiem. Treškārt, jūs pieminējāt krīzi un es gribētu jautāt, kā jūs skatāties, kāda būs attīstība uh, tuvāko mēnešu laikā. Dažkārt šķiet, ka kaut kas mainās, dažkārt lok, rodas iespējas, ka tas vēl turpināsies gadiem ilgi. Jūs tā tad ir paredzēta Persijas līča sadarbības padomes sēde vai ir kāda evolūcija paredzēta. Un uh, Eh, vēl es gribētu jautāt par eh, diviem punktiem, par reliģisko iecietību. Katārā šeit ir veikti virkni pasākumu un arī par eh, ārvalstu strādājošiem, kas tiek nodarbināti Katārā. Arī šeit ir bijušas problēmas. Paldies Alio Marīkundzei. Es jūsu ekscelenci ierosinu rīkoties šādi. Vispirms uzklausīsim deputātu jautājumus, un tad uh, tos apkoposim, un jūs varēsiet uh, uz tiem atbildēt. Un tagad vārds būs citiem runātājiem, katrām pa vienai minūtei. Paldies, priekšstādātājs, sveicu jūs, ministra kungs, un gads kā pagājis kopš ir pārtrauktas diplomatiskās attiecības ar. Uh, Saudarābiju, ar Arābu Emirātiem, ar Ēģipti, bet, nu, mm, jums ir izdevies tomēr saglabāt konstruktīvu direktoru dialogu ar ASV, ar Turciju, jums izdevās ar Omānu noslēgt vienošanos un citiem, bet, nu, maksa par šo situāciju ir tāda, ka visi zaudē, zaudē sadarbības pādome, jūs arī ekonomiski ciešat. Uh, Jūs parādījāt gan spēju izrādīt izturību, bet nu, man interesētu ministra kungs noskaidrot, kādas ir jūsu gaidas. Mm, pirms īsa brīža mēs afet eh, apmeklējām Kūveitu, Saudarābiju. Arābiju bija arī Irānas ārlietu ministrs šeit, un m, kāda ir jūsu attieksme pret Kuveitas, pret ASV mediāciju, un ko mēs Eiropas Savienībā varam darīt, lai censtos pārvarēt šo situāciju, ko visi vēlas pārvarēt? Tiesas runātājs raksts tagad ir noslēgts. Nākamais runātājs pants Ērikungs. Paldies, ministra kungs. Uh, sveicam jūs uh, komitejas sēdē. Es uh, gribētu pievērsties uh, Persijas līča reģiona krīzei, tā mūs satrauc, un um, mums ir jāformulē nosacījumi, lai varētu atrisināt problēmas, kā priekšstādātājs uh, Uh, Makalisters teica, Eiropa atbalstīja Kuveitas uh, centienus darboties kā starpniekam, bet es domāju, ka mums jādara visiem vairāk. Arī Katārai efektīvāk jācīnās pret terorismu, jāveic pozitīvu pasākumu reģionā un jāturpina attīstību cilvēku tiesību uh, jomā. Un tāpat ir uh, jāveicina dialogs arī parlamentam, tas jāatbalsta, lai vienotos par tādiem mēreniem risinājumiem. Un es domāju, ka arī būtu uh, jānāk lajā ar šādām iniciatīvām mums. Paldies, Baširkungs! Paldies, priekšsādātāji ministra kungs, ekscelences, sveicām ārlietu komitejas uh, sēdējos, un es pozitīvi vērtēju to, ka jums valsts ir izveidojusi raidorganizācija Alžēzīra, kas ir neitrāla raidorganizācija. Es uh, arī uh, gribētu dzirdēt par to, kā šī blokāde ietekmē uh, Eh, jūsu valsts pilsoņus, eh, viņi nespēja arī nedrīkst vairs doties eh, svētceļojumos uz Saudu Arābiju. Es gribētu jautāt, vai jūs vēlētos arī, lai Eiropas Savienība darbotos kā starpnieks līdztekus Katārai un Omānai? Paldies, priekšsādātāji, sveicu jūs parlamentā. Pavisam konkrēti. Es vēlētos uzdot šādu jautājumu. Vai jūs aizstāvat ANO 12 eh, valstu rezolūciju par Izraēlu un Palestīnu? Ko jūs uzskatāt, ko jūs domājat par šo politiku, kas notiek attiecībā uz uh, šo pēdējo situācijas attīstību, konfliktu Gazas zonā un vardarbības izmantošanu. Nu, jūs runājāt par cīņu ar terorismu, vai jūs uzskatāt, ka e, šāda veida politika, e, kas liek dzēna izmisumā cilvēkus, ka viņu tiesības netiek ievērotas no Izraēlas puses, vai jūs uzskatāt, ka tas var palīdzēt cīņā ar terorismu vai gluži pretēji dzīt cilvēkus, cilvēkus izmisumā, un tad viņi izdara tādas izvēles, kuras nebūtu mm, vajadzējis izdarīt. Paldies, zaļo vārdā Lohbīleres kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ekscelents, par uh, jūsu teikto. Man ir jautājums par uh, cilvēktiesību situāciju tīpaši. Uh, iebraukušajiem strādniekiem. Pirms pāris gadiem situācija bija dramatiska. Ir labi, ka ir pieņemti progresīvi likumi par darba tiesību aizsardzību. Tāpat jūs arī esat paziņojuši, ka atsakāties no šīs tās uzmās sponsoru sistēmas un esat paredzējuši ieviest minimālo algu. Vai jūs varētu komentēt sīkāk? Nākamais jautājums par konfliktu Jemenā. Tur ir pastrādāt šaušalīgi noziegumi pret cilvēci, pret bērniem un kā jūs redzat risinājumu šim konfliktam. Koso kungs, Goengel go grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji premjerministra kungs. Katāras politika bija ļoti kaitnieciska Sīrijam. Un patiesībā, nu, pēc šīs starptautiskās kritikas vajadzēja paspērt soli atpakaļ, jo tika atbalstītas eh, ekstrēmistu grupas, mm, un Jemenā bija tieši tāpat. Mm, un kāds ir Katāras pašreizējais redzējums, vai tā ir mācījusies no savām kļūdām, kas līdzinās kara um, noziegumiem, ka nevajadzētu atbalstīt uh, terora ekstrēmistu grupas, un ko jūs domājat par reģionālo stabilitāti Irānu konkrētāk un to, kā arvien agresīvāka uh, notiek, uh, ir Izraēlas politika? Paldies, uh, Džēms Kārvers, pie grupām nepiedarošs deputāts. Paldies, Jūsu ekscelenci. Jūs runājāt par struktūrētu dialogu, vai ir kādas uh, pozitīvas pazīmes, kas liecinātu par uzlabojumiem uh, Katāras un Saudarābijas attiecībās, va, kādas ir jūsu attiecības ar Irānu, vai ir iespējams apturēt ieroču plūsmu uz Jemenu, un ko Katāra domā par uh, pašreizējo situāciju un uh, nākotnes perspektīvām uh, Jemenā. Thank you. Uh... Ramona Manesku, paldies. Sveicam jūsu ekscelence, jūs AFET komitejā. Es domāju, ka būtu ciešāk jāsadarbojas ārlietu ministrijai ar ārlietu komiteju. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar starp mūsu cilvēktiesību komiteju un Katāras cilvēku tiesību komiteju ir jāveic pasākumi, lai stabilē, stabilizētu šo reģionu, un mums Eiropas parlamentam ir jādod savs ieguldījums. Gribētu jums jautāt, vai vēlaties turpmāk attīstīt sadarbību ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā, kā mums ir uh, kopīgas intereses cīņā pret terorismu un radikalizāciju. Un uh, arī varētu sadarboties palīdzības sniegšanas jomā, zinot, ka uh, gan Eiropas Savienība, gan Katāra sniedz palīdzību citām valstīm. Un noslēgumā Kāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūsu ekscelence gribēju jautāt uh, par uh, konfliktu ar Saudarābiju un tā apmēriem, protams, nav uh, labi tā iejaukties šais lietās, jo ir uh, šī Persijas līča sadarbības padome, bet, kā norādīja Mišēla Alio Marī, varbūt Eiropas Savienība var spēlēt savu lomu, kā uh, starp vidutājs. Uh, un risināt problēmas. Otrkārt, eh, kā Barbara Lokvīler norādīja, jūs reformējat eh, kā valas sistēmu, bet uh, 2004. gada darba likums neatiecas uz mājkalpotājiem, um, un vai nebūtu labi iekļaut uh, šo kategoriju likumā, un tas būtu spēcīgs signāls par jūsu apņēmību. Well, uh... Thank you very much, actually. Uh, ten speakers. Liels paldies! Desmit runātāji, 30 jautājumus uzdeva. Ja es kaut ko izlaižu, tad lūdzu man atgādināt par to. Centīšos pēc iespējas rezumēt un apkopot. Vispirms par Katāras ekonomisko un politisko lomu starptautiskajā arēnā. Līdztekus tam, ka mēs cenšamies diversificēt savas valsts ekonomiku, mūs tā, e, atzīstam, ka IKP lielāko daļu veido uh, naftas produktu tirzniecība. un 86% eh, sākotnēji bija šis īpatsvārs, tagad tas ir 50% ogļūdeņražu, tātad veido IKP. Eh, un mēs diversificējam ekonomiku, attīstām citas nozares lai ietvērtu arī vērtību radīšanas ķēdi, attīstām infrastruktūras, ostas un lidostu. Un tagad 27% uh, no reģionālās tirsniecības apjoma apkalpo mūsu osta. Mums ir apstiprināts diversifikācijas plāns. Mēs esam izveidojuši valsts investīciju fondu un uh, visu uh, Pā, ieņēmumu pārpalikumu no naftas tirzniecības mēs esam nolēmuši uh, investēt starptautiskā mērogā. Mēs investējam labos uh, pasaules mērogu uzņēmumos gan Eiropā, gan Āzijā, un Eiropa joprojām ir uh, pirmais, uh, varētu teikt, uh, lielākais mērķis, uz kurieni plūst mūsu ārvalstu investīcijas. Katāra arī uh, strādā, lai stip, veicinātu cīņu pret terorismu un apkarotu radikalizāciju un ekstrēmismu visā reģionā. Uh, Katāra ir veikusi investīcijas ārvalstu attīstības uh, darba kārtības ietvaros. Mēs vēršamies pret terorisma cēloņiem un saknēm. mēs varam uz eh, cīņu pret terorismu skatīties divējādi, gan taktiskā līmenī, gan strateģiskā līmenī. Taktiski mēs eh, sadarbojamies ar pretdaešu koalīciju, mm, pie mums ir izveidotas bāzes, mūsu eh, bruņotie spēki arī piedalās šai cīņā, un mēs nodrošinām arī loģistisku atbalstu. Uh, arī uh, vēršanās pret uh, terorisma finansē, finansējumu plūsmām. No 2014. gada mēs konstatējam, ka nevalstiskā ko organizācija finansējums var nonākt nepareizās rokās, un mēs vēršamies pret šādiem gadījumiem. Un uh, mēs šo darbu turpinām. Mēs esam daudz paveikuši, bet vēl ļoti daudz darāmā ir arī atlicis. Šī parādība ir kaut kas jauns ne tikai Katārai, bet visai pasaulē kopumā. Uh, Un tādēļ mums ir jāstiprina sadarbība, jātīsta dialogs, mums ir arī vienošanās parakstīt ar ASV par tehniskās palīdzības sniegšanu, kapacitātes veidošanas uh, programmām. Esam parakstījuši nolīgumu arī ar Franciju, un mums uh, pagājuši gadu notika pirmais pretterorisma dialogs un vedām sarunas arī ar citām valstīm. Un mēs cenšamies stiprināt mūsu informācijas ieguves tīklu, lai turpinātu cīņu pret terorismu. Jūs runājat arī par mūsu valsts iekšpolitiku, gan par uh, Eh, reliģijas brīvību. Katāra 20 gadus iestājas par starp reliģisko dialogu. Mēs eh, šo dialogu īstenojam, un dažādu reliģiju pārstāvi var eh, arī praktizēt šo reliģiju brīvi mūsu valstī. Un tie ir, tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka mūsu valstī pastāv reliģiskā iecietība. Katāra uzskata, ka, lai varētu būt šāda līdzās pastāvēšana, ir nepieciešams dialogs un ir jādod savs pozitīvais ieguldījums par darba tiesībām. Šai uh, jomā uh, pēdējo gadu laikā esam daudz ko sasnieguši, bet šeit ir, nu, jāsaskata atšķirības starp valstīm, kuras uzklausa kritiku un cenšas uzlabot situāciju no vienas puses, un tām valstīm, kuras jebkādu kritiku noraida. Mēs eh, labprāt uzklausām kritiku, ko pauž arī Eiropas parlamenta deputāti, kuri pie mums bija vizītēs eh, pirms trim gadiem, un trīs gadu laikā ir notikušas ievērojams pārmaiņas. Mēs esam arī stiprinājuši dialogu un sadarbību. Esam arī pa, eh, parakstījuši nolīgumu starp Eiropas parlamentu cilvēktiesību apakškomiteju un mūsu cilvēktiesību komiteju un sadarbojamies ar ārlietu komiteju. Mums visiem ir kopīgas svērtības, tas mums ļoti daudz ko nozīmē. Nu, ir nepieļaujami, ka strādnieki mirst darba vietā un ir eh, noteikts prasības eh, apakšu uzņēmējiem. Un mūsu uh, valsts dara daudz, lai uzlabotu darba tiesību situāciju. Un uh, mēs uh, uzskatām šos cilvēkus par nozīmīgiem mūsu pro attīstības procesam. Uh, runājot par uh, strādājošo nāvas gadījumiem. Katrs strādnieks ir uh, nozīmīgs. Un uh, Katārā pastāvošā sistēma nepieļāva uh, vai ne, neat, zinu šādus gadījumus arī pirms tika izdarīti grozījumi likumos, bet tagad mēs esam vēl pastiprinājuši prasības. Mums ir uh, palielināts darba inspektoru skaits, mums ir uh, sadarbības uh, struktūras izveidotas un mūsu darba ministrijas rīcības spējas arī ir uzlabotas. Es vispirms atbildu par Katāru situāciju un pēc tam runāšu par reģionāliem jautājumiem. Tātad šī kafal jeb sponsorēšanas uh, sistēma, nu tā ir būtībā atcelta, ir pieņemti uh, jauni likumi un visi uzņēmumi pārkārto savu darbību saskaņā ar šiem likumiem. Un jau gadu ir arī eh, noteikti pieņemts normas par algu sistēmu, un šī sistēma veiksmīgi darbojas. Par eh, Persijas līča krīzi. Šobrīd esam tādā kā strupceļā vai eh, stagnācijā nonākuši. Mēs augstu vērtējam eh, citu valstu centienus, eh, Kuveitas centienus, mūsu starptautisko partneru atbalstu. Mēs, mums ir pozitīva sadarbība ar Kuveitas emīru, augstu vērtējam viņa iniciatīvu Mēs arī esam uh, uzaicinājuši Persijas līča sadarbības padomas valstis uh, apspriest šos jautājumus, bet atbildi esam saņēmuši tikai no Katārs emīra. Neviena cita valsts vēl nav atbildējusi uz mūsu uzaicinājumu. Mēs uh, ceram panākt risinājumu miermīlīgu dialogu ceļā À, bet šobrīd šajā situācijā ieguvējs nav neviens, visi ir zaudētāji. Gan mēs, gan mūsu starptautiskie partneri, Persijas līča uh, valstu padome arī ir zaudētāji. Un ir apdraudēta visa reģiona drošība. Uh, mēs ceram, ka Persijas līča valstu padomes nākotne ir spoža, bet uh, nedrīkst pieļaut, ka notiek uzbrukumi dalību valstīm. Mums ir uh, visiem jārūpējas par mūsu kolektīvo drošību. Situācija Sīrijā. un kāda ir Katāras loma Sīrijā par atbalstu Alnostra. Nu, šie apgalvojumi balstās uz nepatiešu informāciju. Katāra nekad nav atbalstījis ne Alnostra, ne citus ekstrēmistu grupējumus Sīrijā. Uh, Mēs atbalstījām uh, mēreno opozīciju un tāpat rīkojās arī citi Eiropas partneri. Gan Saudarābija reģionālie partneri, arī Eiropas partneri un ASV. Tā bija kopīga rīcība. Daži plašsaziņas līdzekļi, uh, diemžēl, ir uh, izplata propagandas kampaņas informāciju, kas vērsta pret manu valsti. Es gribu apliecināt, ka Katāra nekad nav atbalstījusi ekstrēmistus, teroristus vai ISIS. jo viņi uzskata rietumniekus par ienaidniekiem un mūsu, tādas valsts kā mūsu valsts par nodevējiem. Un šis, šie radikālie grupējumi, to mēs apzināmies, arī vērsīsies pret mums kā uh, reģiona musulmaņu valstīm, un uh, šie uzbrukumi būs vēl nežēlīgāki. Tādēļ mēs īstenojām stratēģiju, uh, kuras mērķis ir pārtraukt terorismu finansēšanu. Un mēs nodrošinām izglītības iespējas bērniem, lai viņi varētu sev nodrošināt labāku nākotni un labāku nākotni veidot visam reģionam. Varbūt kaut ko esmu izlaidis, bet uh, pēdējais uh, jautājuma lokus ir Irāna, attiecības ar Irānu. Mums ir domstarpības ar Irānu politiskā jomā, un daudz no šīm uh, domstarpībām ir nozīmīgas mūsu reģionām, bet šādas domstarpības var pārvarēt tikai tiešā dialogā, nevis ar uh, konfrontācijas uh, palīdzību kurš tad cieš visvairāk no šiem konfliktiem tieši mūsu reģiona iedzīvotāji. Uh, situācija Jemenā. Mēs 2015. gadā, kad tas viss sākās, bijām koalīcijas dalībnieki. Mēs cerējām, ka spēsim rast uh, risinājumu uh, saskaņā ar Persijas līča valstu padomas iecerēm, bet tagad, kas notiek, cilvēki tiek spīdzināti, nekāds progress nav sasniegts, un varu teikt, ka nekad neatbilst, neatbalstīsim Irānas nostāju Jemenas karā, neatbalstīsim koalīcijas nostāju, bet mēs iestājāmies par lielāku stabilitāti, uh, lai abas konfliktā iesaistītās puses Jemenā sēstos pie sarunu galda. Jemenā tagad ir uz sabrukuma robežas eh, desmit miljonu cilvēku cieš badu un Ja tas tā turpināsies, tad līdz gada beigām badu cietīs jau 20 miljoni. Un, uh, Starptautiskā sabiedrība tikai pauž nosodījumu, bet neko vairāk nedara. Ir nepieciešama konkrēta rīcība, lai uh, pārtrauktu karus mūsu reģionā un lai cīnītos pret terorismu. Liels paldies, ekscelence, ka pieņemāt mūsu ielūgumu, ka nāc, atnācāt uz mūsu komitejas eh, sēdi. Mums, mēs esam jūsu draugi. Mēs eh, šajā Persijas līča krīzē eh, esam neitrāli un aicinām būt vienotiem šajā padomē valstīm. Ministra kungs, es pateicos uh, visiem jums, aicinu braukt, uh, iepazīties ar situāciju uz vietas, lai uh, jūs paši varētu pārliecināties, kā tā ir, un neizmantot tikai pastarpināt informāciju. Paldies! Federica? Yeah, I'm <laughs> in a race. <laughs> okay. Thank you. Lasse, it was good to see you again. Good to see you. Well, pleasure. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, mēs esam iekavējuši par 15 minūtēm darba kārtību. Un Katāras draugi, tagad lūdzu jūs pamest telpu. Lūdzu, vai jūs varētu atrisināt uh, savus jautājumus ārpus zāles, lūdzu? So, second try. We now come to item number 18A. Which... Uh, tagad uh, pievērsīsimies jaunajam darba kārtības punktam 18a, par kuru vienojāmies vakardien par uh, Moldovu. Tā tad mm, nedaudz struktūrēsim savu darbu turpmākai pusstundai. Mm, ir daži jautājumi jaunākā situācijas attīstība, īpaši Kišinevā. Uh, Eh, par to mm, mēs nedaudz pieskārāmies vakardien, un tad runāsim arī par neatrisināto parlamentāro jautājumu. Runājot par eh, nesenajiem otrdienas eh, notikumu attīstībai, Kišiņevā nolēma neapstiprināt Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātus, kurus Andrejs Nastasevs uzvarēja uh, no cieņa un taisnība platformas. Došu vārdu Paševiču kungam, lai viņš mūs informētu sīkāk par situāciju, un pēc tam došu vārdu ārējās darbības dienestam un komisijai komentāriem, pēc tam runāsim par otru tematu mm, kurus pieminēja, tā lai uzreiz varētu risināt abus jautājumus. 21. martā Šulc kungs no GOE NGL iesniedz parlamentāro jautājumu komisijai par uh, izmeklēšanu finanšu krāpniecības gadījumā Moldovām. Saskaņā ar noteikumiem bija atbilde jāsniedz uz jautājumu sešu nedēļu laikā, un pēc tam, ja tas tā nenotiek, Šults varētu mm, lūgt iekļaut šo jautājumu mm, darba kārtības sanāksmē, un tagad jau trīs mēneši pagājuši, līdz ar to Par to ir jārunā mūsu sanāksmē. Sākumā Kišnevs jautājums, tad Šolca kungs, un pēc tam došu vārdu pārējiem. Mums ir jauns runātājs Majers Hārtings no ārējās darbības dienas, viņš ir centrālā Azijas. Nu, nu, atbildīgais un arī Zipalas kundze no migrācijas un iekšlietu uh, ģenerāla direktorāta. Tātad sākumā dosim vārdu Petaras. Paldies priekšsādātāji, paldies, ka iekļāvāt šo punktu darba kārtībā un paredzējāt pietiekamu laiku, lai par to atbilstoši varētu diskutēt. Kā mēs visi zinām, tad Eiropas Savienība un Moldovas Republika Eh, ir mm, darbojušās asociācijas partnerības ietvaros, un saskaņā ar to mēs eh, esam abi divi apņēmušies piemērot asociācijas nolīgumu no Eiropas Savienības puses. Mēs uzraugām un atbalstām Moldovas republiku mm, tās darbībā. Moldovas republika apņēmās īstenot politiskās, ekonomiskās, juridiskās un eh, visas paš, vispārējās reformas, lai Mm, izpildītu asociācijas nolīguma prasības attiecībā pret Eiropas Savienību. Un tad, nu, iepriekšējais Kišņevs mērs, Korīna Kortjaka, e, tika atbrīvots no sava amata pildīšanas, jo viņš tika apsūdzēts finanšu neatbilstīgā rīcībā. Tika izziņots jaunas e, vērt vēlēšanas 21. maijā. Pirmais ar vēlēšanu mm, cikls notika un pēc tam jūnijā otrs. Otrā kārta. Un 19. jūnijā Kišņevas pilsētas tiesa mm, izziņoja, ka ir anulēt ievēlēšanu rezultātu. Sākumā viņi pārcēla savus, um, savu paziņojumu. Un mm, tātad sākumā 21. maijā un 3. Uh, jūnijā notika šie, uh, šīs vēlēšana kārtas, un šie rezultāti netika apstiprināti. Vēl ievēlētais mērs Andrejs Nastase, kurš pārstāv pro-eiropeisko platformu cieņa un taisnība, nu, viņš netika apstiprināts savā amatām. Nastasē guva vairāk par 52% balsu 3. Mm, jūnija balsojumā. Un viņš uzvarēja sociālistu kandidātu Joannu Sebanu. Paturot to visu prātā un, un priekšsēdētāji un kolēģi, vēlos atgādināt, ka saskaņā ar kopīgo paziņojumu, mm, par ko vienojās Eiropas parlaments, padomu un komisija, tad trīs 14. jūnijā nu, pagājušā gadā. Mēs teicām tā, ņemot vērā iniciatīvas attiecībā uz vēlēšanu sistēmas izmaiņu Moldova Eiropas parlaments padomu komisija eh, paredz nosacījumus, lai saņemtu mm, finanšu atbalstu, bet tas ir iespējams tikai tad, ja tiek eh, ievēroti demokrātiskie mehānismi, proti multiparlamentārā sistēma, tiesiskums garantēt cilvēktiesību ievērošanu. Komisija un Eiropas ārējās drošības dienests uzrauga to, lai šis priekšnosacījums tiktu izmantots, lai varētu saņemt mikrofinanciālo atbalstu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ar šo tiesas eh, lēmumu, kuru es gan neapstrīdu vai neapšaubu, es tikai vēlos uzsvērt apstākļus, kādos šis lēmums tika pieņemts. Mm, tādējādi cilvēki devās ielās, vesels pūlis, Kišņevā. Vakardien jau tas notika, nezinu, cik ilgi viņi tur palika, bet vēlos uzsvērt to, ka mums ir ļoti rūpīgi jāsako situācijas attīstībai, lai mums būtu pietiekami daudz pierādījumu par to, ka politiskie kritēriji netiek ievēroti, mm, un mums jāparūpēs par to, lai tas tā notiktu. Mm, tā, lai būtu iespējams izstrādāt labu ziņojumu par Moldovas republiku. Mēs par to vienojāmies vasaras eh, pa, m, mm, brīvdienās un arī debatējām par to plenārsēdē. Un tad arī nu, jāskatās, cik lielā mērā Moldova izpilda politiskos nosacījumus, kas ir daļa no mūsu, kos, mūsu kopīgā paziņojuma, tā lai varētu sniegt mikro uh, finanšu palīdzību īstajā laikā. Vēlējos atgādināt, ka 26. februārī, tas notiks šogad, padoma atkal uh, Eh, izdarīja ļoti veiksmīgus padomas secinājumus 19. Mm, un 24. punktā konkrētāk. Tur teikts, ka Eiropa pauž gatavību atbalstīt Moldovu, balstoties uz konkrētu un apmierinošu progresu visās reformu jomās, ievērojot eh, priekš, striktus priekšnosacījumus, ko jau es pieminēju. Priekšstādātāja kungs, mums ir pietiekami daudz laika. Uh, lai izanalizētu tiesas lēmumu un arī argumentus. Mm, jā, laika nebija, lai to izdarītu, bet eh, notiek politizācija šim tematam, jo te mēs runājam par tiesiskumu un tiesu lomu, bet es vēlētos, lai atbildīgais ģenerāla direktorāts atbildētu, cik lielā mērā šis nolēmums mm, mūs, mums liek izvērtēt arī šos kritērijus, kas jāizpilda Moldovai. Uh, Lielas paldies, pievēršamies otrajai tēmai. Šodien šajā punktā Šalcu kungs, paldies priekšsādātā, kā jau jūs informējāt, tad es eh, uzdevu jautājumu, lai komisija rakstiski uz to atbildētu par izmeklēšanu finanšu krāpniecības eh, jomā Moldovā. Varbūt visi jūs nezināsit, bet eh, š, kāds tad bija šī jautājuma saturs? 2014. gada beigās apšaubāmi finanšu darījumi 1 miljārda dolāru apmērā tika izņemti no Moldovas bankām un pārskaitīti citur. Šī nauda nav tikusi atgriezt atpakaļ. Kroil Britu uzņēmums šīs bankas vārdā veica iekšējo izpēti un izveidoja mm, savu otru ziņojumu. Tur īs, īsā versija ir publicēta, pilna versija vēl nav un nevienam vēl nav pieejas, bet 2015. gada decembrī eh, tur tika minēts, ka visticamāk puse, vairākā puse mm, šīs naudas tika mm, padarīta pieejama partnervalstīs un valstīs visi, kas ir iesaistīti šeit, kā, nu, kādu vispār, uz kādu mandātu balstoties viņi sadarbojas. Viņi sadarbojas ar 14 dalību valstu mm, iestādēm, kuras varētu uzņemt pie sevis daļu no šīs naudas. Un vai mēs zinām, ka nav kādas citas svarīga persona iesaistas šajā jautājumā. Jo Naudrunčevičus kungs runāja par finanšu atbalstu pēdējo gadu laikā, nu mums ir jābūt skaidrībai par to, par ko mēs šeit runājam. Komisija uzskata, ka pastāv šis juridiskais aptvērums, tas saistīts ar sevi par zakšanu. Uh, un cilvēki, kas to dara, būtu individuāli jāsūt, jāsoda. Turklāt, kādu rīcību komisija plāno veikt attiecībā pret trešajām valstīm un arī Hongkong, Ukrainu, Ķīnas tautas republiku, lai varētu mēģināt atgūt nozakto naudu. Tikai piebildīšu, ka šobrīd mums rodas kopaina eh, no juristiem Moldovā par to, ka tiesība aizsardzības iestādes neuzņemas atbildību. Mm, attiecībā uz to, kas bija teiks 2017. gada jūnijā, un varbūt Olaf arī jau šobrīd Nu, veic izmeklēšanu, vai citas ēs iestādes to dara, nu, lai noskaidrotu, nu, kas notic ar šo naudu, kas tika izņemta no bankām, varbūt cik daudz tā ir Eiropas Savienībā, varētu. Nu, vai tad vajadzētu turpināt sadarboties ar Moldovu, lai piemērotu asociācijas nolīgumu? Paldies! Tagad došu vārdu Mainhārtinga kungam. Viņš bieži viesis ir mūsu komitejā. Paldies, ka piekritāt ierasties tik drīz, bet nu, Moldova ir svarīgs temats un mums nepieciešams uzzināt notikušo. Paldies! Ceru, ka būs iespējams sniegt dažas atbildes. Sākumā tikai teikšu, ka jāatbild. Ja vispārīgam jautājumam par pašreizējo situāciju, un tad īsi atbildēšu uz Šolts kunga teikto komisijas eh, pārstāvi no iekšļa ģenerāla direktorā droši vien plašāk atbildēs. Sākumā teikšu, ka mūsu dienests un Eiropas komisija ļoti rūpīgi seko jaunākajai situācijas attīstībai Moldovas republikām. Kišņevas pilsētas tiesas eh, lēmums, uz ko deputāts atsaucās neapstiprināt Nastase mm, eh, ievēlēšanu mēra amatā Kišņevā, mums rada nopietnas bāžas. Es pieļauju, ka jūs jau būsiet redzējuši augstās pārstāves eh, runas vīra mm, publikāciju vakardien. Uh, Nastasē kungs tika ievēlēts pašvaldību vēlēšanās, saņēma vairāk kā 52% balsu. Š, novērotāji atzina šo uzvaru, tāpat arī zaudētāji kandidāts atzina savu sakāvi. Uh, Bet, nu, ir jānodrošina demokrātisko mehānismu darbība saskaņā starptautiskajiem standartiem un asociācijas nolīgumu, jo īpaši, kad runa ir par vēlēšanām apelācijas procedūras, kas šobrīd vēl notiek, būtu jānovada cauradzamā veidā. Nu, mums galvenais ir tas, lai tiktu respektēta vēlētāju griba. Kā jau es teicu, tad Kišņevas pilsoņi pauž neapmierinātību, iziet ielās, demonstrācijās vakardien. Domājams, ka tās turpināsies. Vārda brīvība, pulcēšanās brīvība ir demokrātijas elementi. Mēs sagaidām, ka Moldova eh, šīs iespējas nodrošinās mm, par aktuālo situāciju. Mūsu delegācija tiekas ar attiecīgajām pusēm un analizē situāciju. Mēs eh, cieši koordinējam uh, savu rīcību ar citiem starptautiskiem partneriem, mm, kas ir nobežījušies arī ASV. Un kopumā nu, mums jau bija diskusijas arī pagājušā gadā ar Moldovu, kad tika grozīta vēlēšana sistēma. Jūs jau arī atsaucāties uz mm, pārdomām, kas bija Eiropas parlamenta padomas komisijas kopīgajā paziņojumā. Uh, kas bija mm, pēc mm, sas, saistīts arī ar lēmumu ar mikrofinanšālo atbalstu. Varbūt komisija sīkāk komentēs eh, to, kāda ir Moldovas eh, situācija attiecībā uz finanšu ekonomisko izpildi, bet, nu, ir arī šie politiskie kritēriji, un tur ir jārespektē uh, demokrātiskie mehānismi, to starp daudzpartiju parlamentārā sistēma, tiesiskuma nodrošināšana, cilvēktiesība ievērošana. Nu, šobrīd notiekošais ļoti cieši saistās ar šiem centrālajiem jautājumiem. Ir acīm redzam, ka mums tam būs rūpīgi jāsako līdzi, lai nonāktu pie galīgā novērtējuma par mikrofinanšu atbalstu sniegšanu. Nu, Jā, par šo politisko situāciju ir bāžas. Mm, mūsu pozīcija ir mainījusies. Padomas mm, secinājumi pagājušā gada februārī, uz ko atsaucāties, ir ļoti skaidri. Mēs turpinām paust nožēlu par to, ka daži no pamata eh, ieteikumiem mm, no, netika ņemti vērām. Eh, tad vēl par nopietnējām bažām, kādas mums ir par uh, banku krāpšanas eh, izmeklēšanu. Tas eh, viss saistās ar kopīgo tiesiskuma ievērošanu Moldovas republikā. Eh, te, mm, nu, šajos secinājumos, kurus piemēroja, piemēram, Eiropas Savienība mudina Moldovas iestādes nodrošināt to, ka bankus krapšanas gadījumi 2017. gadā tiktu pamatīgi, objektīvi Mm, izmeklēti un vainīgie eh, saukti pie atbildības, un mēs ceram, ka Moldovas mm, atbildīgās personas mm, spērs soļus tā, lai banku likumdošana novērstu šādas situācijas ap, atkārtošanos nākotnē. Godīgi sakot, mums nav tādas eh, sajūtas, tas tā vēl piesardzīgi teikts, ka ir bijis pietiekams progress šajā jomā, un tas apdraud uh, eh, pretkorupcijas reformu ticamību Moldovas republikā. Es teiktu arī, ka uh, Eh, to varbūt viss neievēroja, bet eh, šīs divas tēmas, par kurām runājam, ir saistītas ar Nastase kunga personību. Viņš spēlēja nopietnu lomu protesta manifestācijās pret banku krāpšanu. Viņš bija viens no dzirdamākajiem opozīcijas pārstāvjiem šajā tēmā. Un tad nu, ir interesanti, ka mēs uh, redzam, ka nav bijis pietiekams progress banku krapšanas jomā, un viens no dzirdamākajiem pārstāvjiem mm, beigās mm, nenonāk mm, pie vāras, kaut demokrātiski tika ievēlēts Kišņevā. Nu, tas tad man ir sakams par šo. Thank you, uh, Mr. Hayah. Paldies, Nai Hartinkungs. Vai vēlties ko piebilst? Ja nē, tad tagad došu vārdu DG Home, tātad iekšlietu ģenerāldirektorāta pārstāvjiem. Paldies, priekšstādātāji, Stepels Kunce no Migrācijas un iekšlietu ģenerāla direktorātā. Sākumā vēlos apliecināt, ka komisija gatavības pilna sniegt politiski adekvātas atbildes uz rakstiskiem jautājumiem. Tam reizēm ir nepieciešama uh, tāda smagnē iekšēja koordinācija, nu, un tādēļ uh, paldies, ka iekļāvā šo jautājumu darba kārtībā, bet, nu, komisija sniegs um, nepieciešamo formālu atbildi uz šo svarīgo jautājumu laika gaitā. Mums sākumā jāiziet cauri politiskās validācijas procesam, bet uh, pirmkārt vēlos jūs pārliecināt par to, ka komisija, protams, kopā ar ārējās darbības dienestu un padomi pievērš lielu uzmanību šim jautājumam par masveidu krāpšanos un attiecīgām sākām. Ārējās darbības dienesta pārstāvs jau norādīja uz to, Tātad uz padomu secinājumiem, kas tika pieņemti šī gada martā, uz attiecīgiem secinājumu punktiem, un no savas puses vēlos papildināt, ka šīs krāpšanās rezultāti ir ņemt vērā pārskatītie asociācijas eh, darba kārtībā laika posmam līdz 19. gadam, par ko ārējās darbības eh, dienas ar komisijas atbalstu ir veids sarunas ar Moldovu un kas ir pieņemts pērnā gada augustā. Tur ir konkrēti atsauce uz aktīvu atgūšanu, uz eh, krāpšanos banku jomā. Un, ciemie deputāti, jūs pamatā uzliet divus jautājumus. Pirmkārt, ar kādiem instrumentiem Eiropas Savienība varētu risināt situāciju attiecībā uz aktīvu atgūšanu, tātad uz uh, bankām un otrkārt, kā Eiropas Savienības struktūras gatavo, gatavojas iesaistīties uh, šajā procesā. Pirmkārt, atsaucamies konfiskācijas direktīvu, kas tika pieņemta 14. gadā, kas dod iespēju visām dalību valstīm uh, izstrādāt attiecīgus instrumentus, transponēt Eiropas Savienības tiesību aktus Un tālāk tas dod iespēju iesaldēt un, un uh, konfiscēt uh, mazliet ceļā gūtas līdzekļus. Tā kā jā, runa par kādiem aktīviem, kas ir dalība valstīs, uh, kas tur nonākušas um, kādu krāpniecisku darījumu rezultātā, un ja dalība valstī šie aktīvi tiek identificēti, tad dalība valstīm un to tieslietu iestādēm, balstoties uz dalība valstu tiesību aktiem, kas transponē konfiscēšanas direktīvu, ir uh, tiesības, un tam jābūt, to rīcībā jābūt attiecīgiem instrumentiem, lai spērtu adekvātus soļus. Turklāt vēlos atsaukties uz aktīvu uh, atgūšanas uh, iestāžu tīklu. Šī tīkla ietvaros laivu valstīm iespēja apmainīties ar informāciju, lai identificētu un izsekotu līdzi nosacīgā ceļā gūtiem aktīviem, kas tad būtu jāizsaldē un jākonfiscē. Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Serbijā sadalība uh, valstu iestādēm ir svarīgi nodrošināt, lai attiecīgi nosacīgā ceļā gūti aktīvi tiktu iesaldēti un atgūti. Un personas, kas kavē kriminālu izmeklēšanu, jāsauc pie atbildības. Un dalība valstīs jābūt normām, kas to nodrošina. Eiropola un Eirojust arī ir iesaistīti šajās izmeklēšanās. Mums gan jāpas, jāparunā šīm aģentūrām, lai noskaidro, kas un kā. Uh, Eh, tad, kas sniegsim formāli atbildi uz šo, uz šo jautājumu, eh, ko gatavojam rakstiski, tad arī tur šis jautājums tiks eh, izskatīts. Paldies! Paldies jums par sniegto informāciju komisijas. Un tagad vārds kolēģiem. Cik tad laika vēl ir mūsu rīcībā? Nu, kādas 5-10 minūtes. Sāksim ar Predeskungu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Um, situācija Moldovā, protams, ar mani arī satrauc. Mēs esam kaimiņu valsts. Un eh, man īpaši satrauc pilsoņu, tad Moldovas iedzīvotāju situāciju. Mēs zinām, ka Moldāvijas valdība nav īsti uzticama. Tā sastāv daļai no sociālistiem, daļai no demokrātiem. Nu, tagad um, eh, makrofinansālā palīdzība Moldavai. Balstoties uz šo abu politisko spēku uh, darbību, principā jau ir izsmelta. Un vienlaikus uh, tiek bloķēti līdzekļi, ir aizdomas par lieliem krāpšanās gadījumiem bankās, un tagad mēs mēģinam tātad arī, respektīvi, mēs saskaramies situāciju, kur netiek ievērot vēlēšanu rezultāti Kišņemā. Nu, es domāju, ka tas viss skaidri liecina par to, ka, nu, te ir nelikumības, te nav nekāda pārskata par reālo situāciju. Un pro-eiropiskie spēki mm, Moldovā neko daudz panākt nespēja. Vai mēs šeit saskaramies ar tīri politisku problēmu? Nu, tādēļ pats vairs jautājums, nu, kā tad uh, mums uz to visu reaģēt? Kā mums, kas mums būtu jāsaka vald, Moldovas valdībai? Uh, Un nu, šī situācija patiesībā ir uh, loģisks tās politikas īstenojums, kas ir vēlams daļai arī mm, Rumānijai, tikai Moldāvijā. Tātad uh, ir izveidojusies situācija. kur patreizējā valdība arī Rumānijā mēģina ietekmēt uh, sabiedrisko domu un politisko politiķu attieksmi. To nedrīkst pieļaut. Tiek veikti dažādi apšaubām pasākumi, bet nu ir svarīgi, lai Moldāvija arī turpmāk saņemtu mūsu palīdzību. Lai demokrātiskā sistēma valstī varētu funkcionēt. Pilsoņi vēlas, lai viņu balsis tiktu saklausītas. Mums nepieciešams paturēt prātā reālo situāciju. Paldies Kristiem Prēdam, Viktors Pašināro, arī trīs minūtes. Very much, Mr. Pred. Paldies priekšstādētāji, nelos, eh, ne, nekomentēšu Prēdas kunga apsūdzības. Tās ir ne tikai nepamatotas, bet arī vēlos jūs visus aicināt paturēt prātā faktus. Es atsaukšos tikai vienīgi uz faktiem. Jo, ja Predes kunga apsūdzības varētu pierādīt, tad es būtu pirmais, kas aicinātu Eiropas Savienību pārdomāt uh, tās attiecības ar Moldāviju. Nav šaubu, ka tieši tā būtu jārīkojas. Nu, kā tad ir fakti? Nu, pirmkārt, uh, šis lēmums ļoti satraucošs. Uh, tiesneša lēmums mm, varbūt mums nenāktos to komentēt, bet katrā ziņā no politiskā viedokļa raugoties, tas ir ārkārtīgi satraucošs. Un uh, citēšanās tās kunga paziņojuma no vakardienas. Politiskais lēmums, ko pieņems tiesnesis, neņem vērā visu mūsu viedokli, neņem vērā sabiedrisko domu un, un, uh, un viedokli. Un es viennozīmīgi pievienojos šiem, šiem viņa paustiem komentāriem. Bet no šī tiesas lēmuma nonāk pie uh, tātad apsūdzībām, ka daži to ir, ap, ir politiski inscenējuši vai tā būtu politi, būtu politiķi vai valdība Kišņemā, no tā vajadzētu distancēties. Mums vajadzētu izvairīties no šādām apsūdzībām, ja mums rīcībā nav konkrētu pierādījumu. Nu, kā tad ir fakti? Jāsaprot, eh, kam tad par labu nāk vakardien pieņemtais lēmums. Vai tas nāk par labu demokrātiskajai partijai? Nu, mans pazemīgais viedoklis tāds, ka nē, demokrātiskajai partijai nav. Ja ne tā, nebija neviena tieši kandidāta vēlēšanām Kišiņamā. Un otrajā vēlēšana kārtā Viņi arī viennozīmīgi atbalstīja Nastasas kungu, sniedz savu viennozīmīgu atbalstu. Un aicinu jūs pārbaudīt, bija oficiāla sanāksme, sapulce starp uh, valdīs, uh, valdības pārstāvjiem un demokrātiskās partijas pārstāvjiem ar uh, sūtņiem Kišņevā, tur piedalījās arī ASV vēstnieks. Un tur um, viņiem tika Tātad izteikts aicinājums būt kā tādai, nu, teiksim, sūtīt signālu no stāsta kungam un vajadzētu viņiem pie kādiem priekšnoteikumiem un, un, un, un kādu politisku atbalstu viņš vēlētos saņemt otrajā vēlēšana kārtā, lai, lai gūtu uzvaru. Un šī vēsts tika nodot tālāk no stāsta kungam un rezultātā otrajā vēlēšana kārtā. Vēlēšanās tika apstiprināts, ka Anastas kungs ir tautas ievēlētais, tātad mērs. Un tagad uh, otrā, otrās kārtas ehm, vakarā naktī saņ, saņēmu īsiņu. Tāpēc, ka šņēmā tagad ir proeiropisks mērs, kas nav sociālists. Un eh, te mēs esam arī tātad eh, būtisku lomu nospēlējuši. Šo īsiņu atsūtīja kāds no demokrātas partijas vadītājiem. Un, kolēģi, noslēgumā tātad vēlos eh, lūgt ārējās darbības dienestu un parlamentu pārbaudīt, cik tas ir iespējams, iespēja robežās pārbaudīt, pārbaudīt, kur tad uh, ir problēmas sākne. Un kā mēs varam šo problēmu atrisināt, lai izvairītos no nevajadzīgām politiskām problēmām, no, no politiskas krīzes, lai nodrošinātu, ka politiskā mm, kopaina valstī ir tāda, kas pieļaut parlamentārās vēlēšanas. Tagad eh, es saskatu tikai divus uzvarētājus eh, - Krieviju un Dodokungs. Thank you, and now we get... Paldies vārds Rebekai Hamsai, jūs pēdējo runātā trīs minūtes jūsu rīcībā. Man ir divi papildus jautājumi. Vēlos uzzināt, vai pašvaldību vēlēšanās piedalījās novērotāji. Un kā ir veidota Kišiņevas vēlēšanu komisija? Kas tur ir šajā komisijā? Vai Tātad viņi ir bijuši tie, kas ir iesnieguši prasību tiesā. Un, um, kopumā situācija valstī ir diezgan problemātiska. Pirmām kārtām vēlos uh, uzsvērt, ka pilnībā piekrītu Austravičus uh, kungam, kāpēc viņš uh, saist šīs diskusijas un attiecīgās problēmas Moldavā ar uh, makrofinansiālo palīdzību Moldavai. No otras puses, es vēlētos arī pieskārties lūk kādai problēmai. Tāpēc, ka sistēma Moldovā īsti nestrādā gala beigās, eh, nabaga Moldovas eh, pilsoņiem nāksies eh, maksāt visai augstu cenu. Izmeklēšana attiecībā uz šo krāpšanos, tātad gadsimta krāpšanās Moldovā, kur tātad šie, viss šī nauda tika izdakt no bankām, izmeklēšanas gaitā nav nekādu rezultātu, un tagad pēc uh, pro-eiropiskām vēlēšanām, pēc tam, ka viņi ievēlējuši mēru, kas ir noskaņots pro-eiropeiski un vēlas cīnīties pret, pret eh, korupciju. Vīrs, kurš viennozīmīgi iestājas pret oligarhu sistēmu, kas valda Moldovā, un tagad viņu ielaiž pie varas. Nu, es nezinu, kādas ir iespējamās procedūras un, un iespējamie apelācijas eh, pārsūdzēšanas mehānismi, lai vērstos pret, vērstos pret šo tiesas nolēmumu. Es domāju, ka tas būtu jādara. Un visiem Moldovā būtu jāsaprot, ka mēs šeit, Briselē, nevaram pieņemt un nepieņemsim to, kas tur ir noticis, jo sevišķi tādēļ, ne, ne tādēļ, ka Moldovā drīz būs uh, uh, parlamenta vēlēšanas, bet visas tās problēmas, ko mēs šodien saskatām, mēs var, uh, nu, var, var sagaidīt, ka tās atkal atkārtosies um, arī parlamenta vēlēšanās un esam pietiekami diskutējuši ar Moldovas kolēģiem par to, kādas ir problēmas, tātad tā, vēlēšanu likuma reformā. Un tāpat, cik godīgs ir priekšvēlēšana kampaņas. Un šī nav pirmā reize arī, kad mēs šeit apšaubām uh, tiesu sistēmas uh, neatkarīgumu. Un šīs problēmas, kas uh, saistās ar eh, šiem pēdējiem notikumiem Kišņemā. Viss šīs problēmas ilgāku laiku ir mūsu redzeslokā un nekādus uzlabojumus valstī mēs neredzam, diemžēl. Paldies. Thank you, Rebecca. Paldies, Rebeka Hamsa. Um, skaidri un gaiši izteicāties tagad. Nu, mēs jau esam 15 minūtes mm, iekavējuši un kaut, kā, kaut kāds rezumējums jāizdara. Dosim jums eh, dažas minūtes atbildēm. Prēdas eh, kunga un Hamsas kundzes jautājumu. Tāpat arī šeit šķiet ir kā klāt Lenārds kungs, kas ir makrofinansiālās palīdzības struktūra nodaļas vadītājs no, no finanšu ģenerāldirektorāta. Ja vēlaties, arī jūs varat ko piebilst. Bet sāksim ar jums. Ja nē, nu labi, tad dosim vārdu kolēģim no komisijas, lūdzu. Paldies. Paldies. Vēlos tikai atgādināt jums, ka runā par makrofinansālo palīdzību. Iemaksas eh, tātad pamatojas uz trīs tādiem elementiem. Pirmkārt, jābūt pozitīvam ekonomiskās eh, politikas priekšnoteikumu izvērtējumam, kas figurēja izpratnes memorandā. Otrkārt, eh, valstī jā, sekmīgi jāturpinās starptautiskā valodas fonda programmā, un treškārt, politiskiem priekšnoteikumiem, kas šodien tik pieminēti, jātiek izpildītiem. Un, uh, kopā ar, ar EASA un ārējās eh, rīcības dienas skatāmies, eh, vai eh, pirmā, varam sniegt pirmo iemaksu, vai visi pēkšņi teikumi ir izpildīti. Un virknē, virknē no šiem priekšnoteikumiem saistās jautājumiem, ko apspriedām šodien. Cīņa pret uh, korupciju naudas atmazgāšanu pirm, pirmām kārtām paredz to, ka ir jābūt valstī jābūt struktūrāliem risinājumiem. Valstī ir jāizveido attiecīgās struktūras, kas varētu stiprināt cīņu pret korupciju un naudas atmaskāšanu. Un jānodrošina, lai eh, šo iestāžu rīcībā ir pietiekami liels budžets un operatīva līdzekļi, lai šīs eh, korupcijas apkarošanas iestādes vēl varētu strādāt. Nu, viņiem ir izveidots uh, naudas atmazgāšanas, uh, novēršanas un apkarošanas birojas, ja noziedzīgā ceļā gūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas birojas. Un, uh, Nesen tas arī nedaudz pamanīs savas funkcijas, un uh, počets tiem tam ir nedaudz uh, pieaudzis. Otkārt, ir runa par naturālās, Nacionālās integritātes biroja inspektoru izvēli. Un treškārt, likums uh, par aktīvu atgūšanu konfiscēšanu. Nu, jā, nu droši vien, lai šis likums efektīvi strādātu, Un arī šeit būtu pietiekams darbinieku skaits un pietiekams finansējums. Un nu, nesen varbūt, varbūt būsiet dzirdējuši, ir publicēta jauna aktīvu atgūšanas stratēģija. Kurš aģentūrai paredzēta būtiska loma? Tā kā mūsu izpētes memorandā paredzētās eh, lietas ir tie, to visu sekmējušas. Un vēl Runājot par trešo iemaksu. Te paredzēt pasākumu, lai novērstu krāpšanas banku jomā. Banka sasajā banka ekonomija. Līdzekļi, kas tika izņemti no šīm bankām un pārnest ārpus uh, valsts, ir jāpanāk progress, lai attiecīgi šie aktīvi tiktu atgūti, kaut kāds tāds teksta figurē. Vēlos norādīt, ka um, makrofinansiālās palīdzības īstenošanas gaitā esam uzsvēruši, ka šie jautājumi ārkārtīgi svarīgi. Ar to likšu punktu. Paldies! Paldies, Lenārds kungs! Un tagad uh, vēlreiz uh, Mērhārtinga kungs uh, noslēgušie komentāri no jūsu puses. Paldies! Vai jums vēl kāds jautājums, vai kas tur ir? Okay, is it okay for Helmut Scholz to just comment? Šulce kungs, vai var, drīkstam, ļoti dot viņam iespēju īsi izteikties, vai pavisam īsi, lūdzu. Jā. Paldies priekšsādāju par izpratni. Ieklausījos eh, sniegtajās atbildēs. Es ceru, ka komisija man sniegs konkrētas atbildes uz eh, jautājumiem, precīzas atbildes uz eh, mūsu jautājumiem. Nu, ka, tas, ka tam nebūs nepieciešami trīs mēneši, vai, bet pavisam ātri. Un tas mums, mums ir Nu, runāju par mikrofinansālo atbildību, kam mēs atbalstu, kam mēs par to runājām iepriekšējā reizē. Mēs par to es runājām, nekas jau nav noticis. Es rūpīgi ieklausos jūsu sacietajā, bet nu, nekādu izkustēšanos mēs neredzam. Nekas nav mainījies, un tāpēc kaut kas ir jādara. Un es ceru, ka jūs varēsiet mums to, kā laikā sniegt eh, nepieciešamās atbildes, lai mēs kā līdz likuma devēja varētu rēģēt. Kolēģi, nu man te kaut kā jāmenedžē šī sanāksme jau vairāk kā 20 minūtes aizkavējušies. Vārds eh, lūk, ārējās darbības dienas pārstāvjiem pēdējām atbildēm, un tad es, diemžēl, nevaru vairs pagarināt šo sanāksmi. Paldies, priekšsēdētāji, pirmām kārtām par mikrofinanciālās atbildes atbalsta jautājumu. Kolēģis no eh, Ekofina jau eh, pieminēja ekonomiskās un finanšu politikas saistības. Runājot par politiskiem priekšnoteikumiem, ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību, Mēs uzskatām, ka mums eh, jāturpina rūpīgi sakot līdz situācijas attīstībai, lai beigtu savu izvērtējumu, kas tad acīm redzot, protams, ietekmēs arī lēmumu pieņemšanu. Un apelācija procedūra šeit ir eh, būtisks faktors. Pieņem jūs argumentus, ka nav ierasts, ka Eiropas Savienība vai citi komentētu tieši pieņemtos lēmumus, bet no otras puses var arī godīgi sacīt, ka Moldova. No Moldovā tāda nu, diezgan neveiksmīga tradīcija, proti tieslietu sistēma ir politizēta, un tādēļ šeit būtu vieta rūpīgai analīzē. Un, kā es sacīju jau pirmā nu, komentāra kārtā, ir būtiski, lai tiktu ņemt vērā vēlētāju griba. Un šeit mēs, protams, baidāmies, ka tiesu, šī, šim tiesas lēmumam varētu būt ietekme uz vēlēšanu iznākumu nevar atbildēt uz eh, jautājumu par novērotājiem, nu, bija vietējie novērotāji, cik es zinu, par vēlēšanu komisiju, kolēģi, eh, par to es īsti nezinu, kā tā ir organizēta, to es atbildēšu vēlāk par ietekmi. Mūsu delegācija pati mēģina tikt skaidrībā ar šo vēlēšanu likumu, lai saprastu, ko tad šis tiesas lēmums reāli nozīmē. Kā mēs to saprotam? Mēs pat labam ir Rādūkundze, kas ir eh, neatkarīga deputāta, bet uh, tie, diezgan cieši saistīti ar Demokrātisko partiju. Kamēr uh, nav ievēlēts jauns mērs, viņi paliks uh, savā postenī, un pat labam mums nav skaidrs, kad tad varētu notikt jaunas vēlēšanas. Tas atkarīgs arī no valstī, valsts procesuālajām normām. Iespējams, ka jaunas vēlēšanas notiks tikai nākamajā gadā, kas nozīmē, ka Radokons paliks savā postenī vēl vienu gadu. Tāda iespēja pastāv, bet eh, mēs tātad to, to turpinam analizēt un konkrēts atbildes manā rīcībā šobrīd nav. Paldies! Labi, kolēģi, tad rezumēšu. Vēlos jūs noslēgumā informēt, ka šodien es laidīšu klājā paziņojumu kopā ar Deku Hamsu, kas ir Eironesta priekšstādātāja vietniece, un mūsu referents Austeričkungs, tātad sagatavosim paziņojumu par pēdējiem notikumiem Moldavā. Tajā mēs um, nosodīsim demokrātisko standartu pazemināšanos un uh, aicināsim eh, nekavēties eh, izbeigt uh, tiesu iejaukšanos uh, vēlēšanās. Un tad uh, Petrs Austrevičus uh, sekos līdz turpmākajai notikumā attīstībai sastādot ziņojumu par Eiropas Savienības un Moldavas asociācijas nolīgumu īstenošanu, par ko balsojums uh, paredzēts kaut kad uh, šī gada beigās. Tad vēl prezidents Dodons ieradīsies Briselē Un viņš ir eh, lūdzis eh, organizēt tikšanos ne tikai ar komisijas pārstāvjiem, bet eh, viņš viesosies arī šeit, parlamentā. 28. jūnijā pat labi man ieplānota tāda īsta sanāksme ar viņu, un tad pēc tam arī būs, mums būs iespēja, tad mums iespēja viņam paust dažus no viedokļiem, kas izskan šīs dienas diskusijā. Lūk. Lai jums jau jauka diena! So, where are our guests? Ir mūsu viesi. Viņi nāk uz šo zāli. So, dear colleagues. Dargie kolēģi, 19. darba kārtības punkts, tas ir pēdējais šodien viedokļu apmaiņa par uh, konfliktu novēršanu un Eiropas Savienības darbību šai jomā. Un tas notiek kopā ar uh, uh Demokrātijas apmaiņu vēlēšanu komisijas uh, fondu. Un uh, Um, mūsu viesi ir Vācijas Federālās ārlietu ministrijas ģenerāldirektors jautājumos par krīzes novēršanu, stabilizāciju, konfliktu, miera veidošanu, humano palīdzību, Ridigeru Kēniku un uh, Stefans uh, Tomas no ārējās darbības dienesta. Tā kā mēs jau esam aizkavējušies, es gribu tikai teikt dažus vārdus Tātad vispirms došu vārdu mūsu viesiem no Vācijas Kēnika kungam. Ir ļoti svarīgi uh, ņemt vērā uh, starptautisko situāciju un Vācijas valdība atbilstoši rīkojās. Jautājums, kā uzlabot uh, starp institucionālo sadarbību un starpdarbību starp dalību uh, valstu valdībām, lai uh, uh veicinātu šīs uh, darbības. Svarīgi runāt visai Eiropai vienā balsī un konfliktu noregulēšanas jomā arī Eiropas parlaments aktīvi uh, darbojas, tātad kādai būtu jābūt jūs prāt parlamentu lomai nākotnē un kādai elastībai būtu jābūt Eiropas parlamenta uh, mieru veidošanas uh, darbībā. Lūdzu, Kenikungs. Jā. Liels paldies priekšsēdētāji! Vēl eh, liels paldies par šo ielūgumu jūs uzrunāt un ar jums diskutēt par mūsu prāt ļoti svarīgajiem jautājumiem. Kā jau priekšstādājs norādīja, Vācijas valdība pagājuši gadu ir eh, apstiprinājis jaunas vadlīnijas par krīzes eh, novēršanu, konfliktu noregulēšanu un miera veidošanu un mēs balstamies uz šīm vadlīnijām, meklējot labākus risinājumus krīzes pārvaldības jomā. Dokuments, uz kuru mēs balstamies, kā es saku, ir padarījis mūsu instrumentus efektīvākus, mēs spējam labāk piemēroties katrai konkrētai krīzei. Uh, pie kur, kuru cenšamies pārvarēt, un mūsu rīcība spēja ir paplasti, pla, plašinājusies, reaģējot uz konfliktiem. Mūsuprāt, ļoti svarīgi ir krīzes pārvaldības jomā, krīzes novēršanas jomā. Mēs uh, esam uh, konstatējuši, balstoties uz goto pieredzi, ka nepietiek ar kādu vienu atsevišķu instrumentu. Tas viss, uh, un to nevar darīt kāda viena struktūra, mums visiem ir jāstrādā kopīgiem spēkiem. Nu, šādu mācību mēs esam guvuši no Vācijas aktīvās darbības uh, uh, krīzes situāciju pārvarēšanā. Tāpat uh, jāatzīst, ka arvien vairāk uh, ir konfliktu, to kon uh, skaits pieaug, bet konfliktu noregulēšana prasa arvien ilgāku laiku. Mēs mūsu birojā rūpīgi izvērtējam Vācijas ārpolitiku, kad ministrs Steinmeiers stājās otro reizi amatā viņš uh, uzsāka šo procesu un tā, tā rezultātā tika sastādīt šīs vadlīnijas. Un mēs valdībā uh, uzlabojam sadarbību starp ministrijām, gan struktūrāli, gan uh, arī izvērtējam mums pieejamos instrumentus. Mm Mēs necenšamies tos apvienot, bet iekļaut vienotā koncepcijā saistībā ar rīcību konfliktu situācijās. Reaģēšana krīzes situācijā, un tas ir arī ierakstīts vadlīnijās, mums ir jāapzinās, kādus mērķus cenšamies sasniegt, kad, krī, kad Vācija iesaistās. Un uh, Mēs uzskatām, ka ļoti būtiski, lai tam visam sekot politisks process. Mums ir jāapzinās, ko vēlamies konkrēti sasniegt noteiktajā konflikts situācijā, pēc tam ir jā identificē nepieciešamie instrumenti, lai šo procesu uzsāktu un īstenotu. Protams, pateikt ir viegli izdarīt, ir daudz grūtāk, bet mums ir uh, jāiemācās vēl labāk sadarboties starpvaldību līmenī, jo uh, še, tas nav tik vienkārši, ir iesaistīts dažādas institūcijas, katram ir sava pieredze, notiek arī uh, garas diskusijas par uh, kopīgo stratēģiju un uh, rīcību. Kad es saku, ka neviena institūcija atsevišķi nevar atrisināt konfliktus, pats sakams arī par to, ka neviena valsts atsevišķi nevar to izdarīt, tādēļ ir nepieciešama partnerība un sadarbība. Un uh, mēs Berlīnē uh, konstatējam tādu pozitīvu attieksmi. Starptautiskā līmenī tiek uzdot tādi paši jautājumi, meklēti risinājumi no dažādiem skatu punktiem, tiek veidot partnerība starptautiskā ko institūciju starpā. Uh, un Eiropas eh, Savienībā arī izskan tādi paši jautājumi. Eiropas Savienībā ir jauna stratēģija, tā saucamā integrētā pieeja, kas uh, nu, ir līdzīga mūsu vadlīnijām, tīri konceptuāli. Mēs īstenojam kopīgus uh, pasākums arī ar kolēģi, kas sēž man blakus, un mēs sadarbojamies daudzās jomās. Uh, ar Eiropas Savienības eh, institūcijām, it īpaši ar prismu, un izvērtējam, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, kā mēs eh, varam eh, panākt politiskus risinājumus, palielināt mūsu ietekmi, bet raugoties arī ANO līmenī. ANO ģenerāls sekretāra Antonio Guķeres īstenotās reformas mieri, miera stiprināšanas drošības jomā arī uh, ir nozīmīgas. Viņš uh, cenšas uzlabot ANO spējas uh, reaģēt uh, krīzes situācijā, pārvaldīt krīzes situācijas, tās noregulēt. Un es gribētu minēt arī šajā kontekstā Pasaules banku. Arī tur uh, notiek uh, verenīgs uh, reformu process pēdējo gadu laikā. Ir izveidota īpaša vienība, uh, kas uh, strādā pie konfliktu noregulēšanas, ir AIDA 18 instruments, tātad arī Pasaules banka ir uzlabojusi savas iespējas rēģēt krīzes situācijās, un arī dalību valstīs ir izveidots uh, tāds uh, institūciju tīkls, tātad mēs uh, strādājam gan konceptuālā līmenī, gan tīri praktiski, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi, proti uzlabot mūsu spēju reaģēt krīzes situācijā un panākt labākus rezultātus. Un tas, mūsuprāt, ir ļoti nepieciešami. Un tā tad pamatdoma mūsu darbā e, ir tāda gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī e, strādājot. Un e, mūsu izveidotā nodaļa, tā tika izveidota pirms trim gadiem. Tā ir ļoti garš nosaukums, ko jau priekšsēdētājs jums uh, no, nosauca, bet nu, šim garam nosaukumam ir pamats, jo šeit ir četri elementi, kas ir iekļauti. Un tie ir arī eh, tie instrumenti, kas ir Vācijas eh, ārlietu ministrijas rīcībā, eh, lai īstenot krīzes pārvarēšanu, tātad profilakses, stabilizācija, pēc uh, konflikta miera veidošana un humanās palīdzības sniegšana. Un visi šie instrumenti ir apvienoti mūsu nodaļā vai um, ģenerāla direktorātā. Un uh, mums ir tāda vienota struktūra, uh, lai mēs varētu darboties krīzes situācijās, lai sniegtu atbalstu arī um, ministrijas uh, reģionālām nodaļām. Un gribu arī pieminēt uh, mediācija, ko mēs īstenojam jau pēdējos divus gadus. Pirms uh, trim gadiem mēs nolēmām izvērtēt šo mediācijas uh, pieredzi, kas Vācijā ir, un arī mm, nolēmām domāt par to, ko mēs vēlētos redzēt nākotnē, kur mēs vēlamies virzīties, kā uzlabot mūsu instrumentu darbību. Tagad ir pagājuši trīs gadi, un mums ir uh, izveidoti eh, labi kontakti ar eh, mūsu eh, partneriem Eiropas Savienība gan divpusē, gan ES institūcijām, arī ANO līmenī atbalstām 40 projektus mediācijas jomā. Un tas ir ļoti plašs spektrs. Mēs, mūsu mērķis nav saņemt Nobera miera, miera prēmiju. Nē, mēs iestājamies par miera veidošanu, mediāciju, atbalstām citu institūciju centienus gan ANO līmenī, gan arī divpusējā līmenī. Un, kā jau es teicu, šis darbības spektrs ir ļoti plašs, gan vienkārši finansiāla atbalstība, gan uh, mūsu zināšanas par uh, reģionu, ko mēs nododam uh, misiju rīcībā, un arī aktīva Vācijas iesaistīšanās mediācijas procesos. Mēs turpināsim šo darbu. Tāpat veidojam, organizējam arī apmācības kursus par uh, par mediāciju, par nacionālām starptautiskām partnerībām, palīdzām institūcijām, kas strādā šajā jomā, jo mēs uzskatām, ka mediācija ir svarīgs instruments. Ne tikai domājot par krīzes pārvaldību un atrisināšanu, bet arī domājot par krīzes novēršanu. Tātad svarīgs profilaktisks instruments. Uh, Un es arī eh, zinu, ka jūs parlamenta deputāti, politiskās partijas, varat spēlēt arī svarīgu lomu mediācijas procesā, jūs to jau darāt. Ir eh, arī daudzas parlamentu un partiju ierosināts iniciatīvas ļoti no, nozīmīgs varbūt arī dialogs starp parlamentiem vai politiskām partijām. Un līdz ar to es arī uh, noslēdzu savu ievadu runu. Liels paldies, Kenikungs, un tagad vārds Tomatkungam. Liels paldies par uh, ielūgumu jūs uzrunāt. Es gribētu izvairīties no gribētu runāt par to, kas notiek pēdējo gadu laikā mūsu uh, pilnvaru jomā. Mēs esam Eiropas uh, stratēģiskā grupa un mēs apspriežam integrētu pieeju konfliktiem un krīzēm. Un ce, mēs, mums tagad ir izstrādāts jauns skatījums uz konfliktiem, uh, jauna koncepcija. Uh, kā mēs runājam par tādiem jēdzieniem kā noturība, stabilizācija, uh, humānā palīdzība, attīstības palīdzība. Tātad um, mūsdienās konflikti ir daudz sarežģītāk nekā tas ir bijis līdz šim kā to norādīja Rudiger kungs, mums ir šāds uh, pārdomu process, kas notiek stratēģijas izstrādes ietvaros, bet pie tā strādā arī citas institūcijas, domājot par to, kā padarīt konfliktu novēršanu par prioritāti arī Pasaules bankā un ANO strādā uh, pie atbilstoša dokumenta un uh, iepazīstoties ar šiem dokumentiem, varam secināt, ka konflikti ir uh, tagad uh, atšķirīgi no tā, kā tas bija pagātnē, un mums ir jāīsteno īst, integrēta pieeja. Arī ar dalību valstīm mums notiek sadarbība, mums ir privileģēts attiecības ar Vāciju un laba sadarbība. Uh, Un uh, tas viss apliecina šo koncept, šīs koncepcijas nozīmību. Mēs esam uh, uzsākuši arī pārdomu procesu uh, iesaistot pilsonisko sabiedrību, ka, kam arī ir nozīmīga loma integrētajā pieejā. Mēs uh, tad, tad arvien uh, vairāk uh, sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību. Tāpat sadarbojamies ar Eiropas miera veidošanas sadarbības biroju šeit, Briselē. Prizma nu, struktūra, ko es šeit pārstāvu, ir uh, struktūra, kuras uh, vēlas arī sadarboties ar visiem spēlētājiem Eiropas Savienībā, gan ar komisiju, dalību valstīm padomē. Arī viens ciešākums ir sadarbība arī ar parlamentu. Viņi ir mūsu partneris šajā sadarbības tīklā. Mums ir arī viedokļu apmaiņa ar parlamenta darbiniekiem Tad mēs visi strādājam uh, kopā. Um, uh, tas nemaina mūsu mandātu, pilnvaras, bet uh, mēs vēlamies veidot tiešām reālu sadarbību uz vietām. Tālāk par uh, mūsu uh, izstrādāto dokumentu, tā ir tāda koncept opcijas projekts, kas ar eh, ko apspriežam padomē šobrīd. Tātad šeit ir vairākas idejas, politiskās diskusijas par konfliktu uh, novēršanu liecina par to, ka ir uh, vairāk jāpievēršas paliktiem aspektiem. Mēs vēlamies arī izveidot konflikta novēršanas kontaktu personu tīklu. Eh, šādi kontaktpunkti jau ir izveidoti atsevišķās valstīs, piemēram, Vācijā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu saikni sadarbību starp Eiropas Savienības eh, iestādēm un dalību valstīm. Tāpat mēs uzlabojam mūsu konfliktu analīzes eh, spējas, jeb kapacitāti prizmu sāk šo darbu no nulles. Ar pašu spēkiem mēs to darām. Mēs vēlamies, lai mums šādi analītiķi būtu mūsu darbinieku vidū. Tāpat uh, domājam par to, kā politiku saskaņot ar programmu izstrādi, kā to visu, kā tam visām būtu jādarbojas. Uh, un mēs piesaistam arī dažādus ekspertus un uzklausām viņu viedokli. Vēl viens svarīgs uh, konfliktu novēršanas elements ir vēlēšanas. Arī šeit jums ir svarīga loma spēlējama. Tas ir viens no elementiem, kam jāpievērš uzmanība. Vēlēšanas vienmēr ir tāds uh, nu, grūts brīdis, varētu teikt, katrai valstī. Un eh, tādēļ ir jāveic jau sagatavošanās darbi, jāveic apmācība. Nu, eh, piemēram, mums notiks uh, vēlēšanu novērošanas misija Zimbabvē, un tad mēs jau identificējam potenciālos konfliktus deputāte Šāke arī uh, piedalījās vēlēšana novērošanas misijā Kenijā, un arī viņa dalījās savā pieredzē ar mums. Prizmā mēs veidojam arī mediācijas atbalsta struktūru. Mūsu rīcībā ir arī elastīgi instrumenti, lai varētu atbalstīt mediācijas procesu visā pasaulē. Viens ir eh, standarta kontrakts, par to varam pateikties uh, parlamentam, ka šāds uh, instruments mums tagad ir, uh, tam ir piešķirts arī mm, budžeta finansējums, un tas nozīmē, ka mēs uzreiz varam jau strādāt konfliktu novēršanas jomā un otrs instruments ir Hermes. Tas mums palīdz finansēt mediācijas procesus ārpus Eiropas Savienības. Nu, viens konkrēts piemērs, kā tas darbojas. Piemēram, Centrāla Āfrikas Republika, Āfrikas eh, Savienība eh, vadīja mediācijas procesu, viņiem bija nepieciešama palīdzībā, izņem, izmantoju šo standartu līgumu, mēs uh, uh, vienojāmies ar prezidentu par to, kā šis process varētu darboties, un uh, šīs sarunas vēl turpinās. Pēdējais punkts ir stabilizācija, un šeit mums ir izstrādāta jauna koncepcija. Mums uh, Stabilizācija ir instruments, kas palīdz novērst konflikts un vardarbību pirms uh, tie vēl uh, izceļas. Mēs uh, tātad darbojamies uh, tādās teritorijās, kur varētu rast, izcelties vardarbība un uh, lai ar mērķi to novērst. Mēs sniedzam atbalstu arī uh, vietējām varas iestādēm, kam ir svarīgi loma šajā procesā. Paldies, godātie kolēģi! Mums vēl ir uh, mūsu rīcībā 10-15 minūtes, ir pieteikušies četri runātāji. Nu, katram līdz ar to došu trīs minūtes, vispirms Sorāja posta. Paldies! Lielas paldies, paldies par uh, informāciju. Es būšu referenta ziņojumam par ES kapacitāšu veidošanu klientu novēršanā un mediācijā, jeb starpniecībā. Tāpēc es ceru, ka es varēšu uh, būt saziņā ar jums, uh, strādājot pie šī ziņojuma. Nu jā, paldies. Es tikos ar um, miera veidošanas biroja pārstāvjiem un ar iesaistītajām pusēm. Uh, tikšos šovakar īstenībā un turpināšu ar viņiem sazināties. Redzu, ka no zāļo puses arī ir ēnu referents klāt. Mēs runājam par dažādām lietām. Ziņojumā ir paredzēts iestrādāt rīcības plānu. Nākam turpmākajai rīcībai arī labāka koordinācija starp dažādiem instrumentiem un dalību valstīm. Un mēs runājam par agrīnās brīdināšanas instrumentu jauniešu lielāku iesaisti un e, vīriešu iesaisti. E, tāpat mēs runājām par tādu svarīgu lietu, kā ilgtermiņa politiskais mērķis. Nu, tas ir ļoti svarīgi ne tikai atrisināt konfliktu, bet e, domāt par nākotni. Tāpat mēs runājam par labāku sadarbību un koordināciju starp galvaspilsētām, īpaši tām, kas konkrēti strādā praksē. Uh, tad e, nepieciešamā politiskā griba, lai atbalstītu konfliktu atrisināšanu un mediāciju, un arī e, kapacitāti investēt tur. Mēs runājam arī par e, apmācību, kā varētu sniegt deputātiem parlamentā, tāpat runājam par labāku sadarbību starp dažādām struktūrām, to starp konfliktu novēršanas jomām, ka Mm, tas būtu jādara plašākā mērogā, piemēram, diskutējot par tirzniecību vai vidi. Un mēs runājām arī par to, ka ir jāanalizē pozitīvā pieredze, labie rezultāti, lai novērtētu, kas darbojas, kas ne. Tas tad arī jāpaturprātām. Tāpat ļoti daudz runājām par samierināšanu. Tas ļoti svarīgi. Eh, svarīgi veidot uzticību. Jā, nu gari nerunāšu, bet nu, tas ir tas izejas punkts. Jā, nu šķiet, ka agrīnā ziņojuma stadija būs gatava jau septembrī, tā sākumā, un ar prieku sazināšos ar jums. Paldies! Nē, nē, bet vēl viena lieta. Nu, mēs runājam arī par to, cik svarīgi ir pastiprināt apmācību tajās jomās, kas saistās ar demokrātijas un Eiropas Savienības vērtību stiprināšanu. Paldies, Valero kundze no zaļajiem. Lielas paldies, es ļoti priecājos dzirdēt jūs pieminam vadlīnijas, es gribēju jums uzdot jautājumu par tām. Un tad, nu, jautājums, vai mums Eiropas līmenī ko tādu nevajadzētu? Tas tāds jautājums jums abiem un arī ar šo izpildu aģentūru SIF. Un šajā saistībā mēs arī varētu strādāt Eiropas parlamentā. Varbūt arī vācu kolēģi varētu padomē šo ideju ieviest. Es zinu, ka Geibels bijušais Vācijas ministrs teica, ka vajadzētu PESCO plus eh, civilās drošības, jo man nesen Marsī ārlietu ministrs arī pieminēja, ka vajadzētu drošības miera korpusu, un tas jau 94. gadā parādījās Aleksandrs Langers, tālāk virzīja šo ideju, un tālāk šī iespēja tika parādīta arī īstenojumības pētījumā šeit parlamentā. Es nezinu, vai jūs eh, esat ar to iepazinies vai nē, pretie gadījumā varam to jums iedot. Nu, es pat nāku no Zviedrijas, mēs arī esam vairāk kārtīgi uzsvēruši šo ideju Zviedrijām. Varbūt mēs varētu kopā sastrādāties, vācieši un zviedri, um, virzīt uz priekšu idejas, un mums ir arī jāmācās no mūsu ārlietu politikas, bet pievēršoties konfliktu novēršanai. Nu, nereti cilvēki to neredz, kad tā ir veiksmīga. Jo ir taču tik daudz veiksmīgu piemēru, tikai mēs par tiem nedzirdam. Šeit parlamentā krietni vairāk tiek runāts par karu, par aizsardzību un tad par mieru. Tomēr nu, visaptvarošais mērķis tomēr būtu miers, ja reiz jārunā par aizsardzību un drošību. Uh, Un reiz es tādu interesantu lietu izdarīju. Lasīju dokumentu, un katru reizi, kad tur bija minēta aizsardzība, mm, eh, iedomājos to aizstāt ar mieru. Un tad, kad nonākat eh, dokumenta noslēgumā, tad risinājumi būtu pavisam atšķirīgi, ja akcents tiktu likts uz mieru Mm, nevis aizsardzību. Es domāju, katrs no mums to varētu kādreiz to izmēģināt. Un tad vēl ir finansējums. Cik tad ir runas laiks? Nebija trīs minūtes, divi ar pus. Ah. Nu tad mm, koncentrējoties uz to, ka instruments par mieru un stabilitāti, ka tur ir finansējuma samazinājums. Paldies! tur tik daudz varē, es varētu komentēt, bet nu, cilvēki, kas eh, piemin aizsardzību, arī vēlas mieru. Es neredzu šeit pretrunu. Luisa Kundze. Uh, eh, Frau Valī. Atsaucoties to, ko beigās eh, jūs pieminējāt, proti, nu, tas, kā Eiropas Savienības politika pamazām pārējāt uz vairāk tātad iekš, tātad drošības politiku, un, un mēs redzam, ka tas varētu būt arī kā nu, ceļš arī uh, uh, visam vien civilajā jomā. Un Magrīnī kundze ir nākus klājā ar jaunu instrumentu, ar jaunu ideju, European Peace Facility, tātad miera instruments, un šie instrumenti ietvaros, uh, nu, principā, civilo konfliktu Prevencijas eh, risinājumi īsti šeit nav iekļautie. Vairāk runa par militārām partnerattiecībām, par militāro spēju stiprināšanu. Un, lai gan nosaukumā, izmet nosaukumā figurē vārds miers. Nu, tad Eiropas eh, Savienībā tiek runāts par um, dažādu ārpolitisko instrumentu savienošanu. Nu, šai sakarā vēlos tad arī norādīt uz um, tātad, um, atziņu attiecībā uz tātad, tā tēma kā mājas pasaulē. Vēlos jūs uh, aicināt iepazīties ar šo atziņumu. Nu, mums nav uh, šeit uh, laika ieslīgt detaļās, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka šo instrumentu savienošanu, savietošanu šī programma maize pasaulē, nu, balstās uz 20 eh, dažādiem instrumentiem, arī eh, civilajā jomā prevencijas instrumenti, eh, kas nu, tagad vairs kā nefigurē. Tad civilā kontrola pār drošības aparātu, starptautiskā tribunāla tā atbalstīšana, tāpat arī patiesības komisijas atbalstīšana, tā cīņa pret bērnu karavīru rekrutēšanu un tā tālāk. Un tā kā Man interesē, ko jūs par, domājat par šo atzinumu, un vēlas ir norādīt eh, jūs uz to, ka, ka nu, um, tas, kas vienā jomā strādā un tad vairāk tiek, tiek ieguldīts, nu, gala beigās eh, nu, tiek atņemts citām jomām, un alaži tā, ka citur tad kaut kā pietrūks. Paldies! Okay, colleagues, I've been informed. Es esmu informēts par to, ka tulki tūlīt beigs darbu, jo uh, būs pienācis oficiālais darba laika beigu laiks - 12.30. Mm, bet līdz tam vēl varat izteikties dzimtajā valodā. Uh, nu, šī bija mana mm, Ziemassvētku kartiņa, saka Liecakungs. Es biju S&D mm, grupas sastāvā un strādāju pie šī jautājuma. Tātad par CSP instrumentu. Vācijā mēs to īpaši saucam un to veica aizsardzības un ārlietu ministrija, un tad vai tā ir arī daļa no šīs jomas. Un pulkstens ir 12.30 un tulki, kā izziņots, beidz darbu.